Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann. Labi, dārgie kolēģi, tad nu arī sāksim. Vispirms uh, man darba kārtībā ir 16. punkts. Stāvoklis uh, pašlaik notiekošajās trialoga sarunās. Un vispirms runāsim par tirzniecības pasākumiem Rietumbalkānu valstīm. Iepriekšējā reizē mēs dzirdējām, ka padomi, padome vispār pat negrib runāt par īstenošanas un deleģētajiem aktiem, līdz ar to sarunas mēs nevaram turpināt. Pašlaik esam saņēmuši arī vēstuli, kurā padome vēlreiz apstiprina šo uh, stingro nostāju, un tad jau mēs sanācām visi kopā un teicām, ka draudzīgi, bet uh, apņēmīgi atbildēsim, ka esam gatavi risināt sarunas, bet um, nepiekāpsimies padomē bez jebkādiem nosacījumiem. Līdz ar to mēs aicinam padomus sārunām. Tātad eh, tik daudz par Rietumu Balkāniem. Kas attiecas uz um, konflikt zonās iegūtajiem minerāliem, tur nekā jauna nav, nekas nav noticis, arī padome nav vienojusies. Labi. Referents vēlas kaut ko papildināt par Rietumbalkāniem. Eh, Prezidente, solo per dire che. Priekšsēdētājs tikai gribēju teikt, ka, ka jūsu priekšlikums rīkot neformālu parlamenta sanāksmi tika pozitīvi novērtēts. Uh, Un es domāju, ka būtu pareizi, ja mēs kaut kā reaģētu. Varbūt mums nevajadzētu izrādīt gatavību uzsākt šīs sarunas, bet runāt par lietām pēc būtības, un padomis iebildumi taču ir politiski nepamatoti, un tas arī nebalstās uz regulas tekstiem, tāpēc mums ir jāturpina aizstāvēt savu nostāju un jāraugās, kā lietas attīstās. Uh, jo arī tā ir laba iespēja šajā priekšlikumā panākt kādu progresu un uzlabot attiecības starp padomi, komisiju un parlamentu. Jāteic, ka šobrīd es esmu ļoti norūpējies. Protams, tā arī nav tēma, kur mums vajadzētu apspriest šeit, bet uh, es esmu ļoti, ļoti norūpējies, ņemot uh, vērā bēgļu krīzi un uh, ir jādomā, kā diskusijas notiek padomas līmenī. Ja mums būs iespēja uzlabot uh, attiecības, panākot, ka sarunas tiek risināts ne tikai starp valstīm, bet uh, tiek iesaistīts arī parlaments, Nu, lai tiktu diskutēts par situācijas attīstību Eiropā, tad tas ir svarīgi ne tikai pilsoņiem, bet arī mums. Liels paldies! Un līdz ar to mēs esam izskatījuši šo darba kārtības punktu. Pievērsīsimies 17. darba kārtības punktam. Es un Tunisijas sārunu par brīvas tirzniecības nolīgumu atklāšanu. ES un Tunisija jau ilgu laiku piekopja ļoti labas attiecības. 1995. gadā mēs noslēdzām arī asociācijas līgumu. Šī gada maijā Tunisijas premjers apmeklējot Briseli Mm, atzinīgi novērtēja visaptvarošu brīvas eh, tirzniecības nolīguma sarunu uzsākšanu, un līdz ar to šis eh, darbs arī ir sācies, un mm, principā mēs redzam, ka ES ļoti spēcīgi atbalsta Tunisijas attīstību, it īpaši mūsu komiteja eh, pēdējā mm, gada laikā ir palielinājis atbalsta Tunisijai šo MFA palīdzību līdz 300 miljoniem eiro, un tas ir skaidrs signāls, ka mums veidojas laba sadarbība un mm, diskusija par brīvā tirzniecības līguma noslēgšanu. Diskusija sākums ir um, plānots uh, oktobra vidū, un es ļoti priecājos, ka Tunisijas vēstnieks uh, Tahars Šarifs šodien ir mūsu vidū, un tagad es došu arī viņam vārdu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem, kas šodien te ir klāt. Tas uh, parāda, cik jums ir liela interese par mūsu valstu. Jūs zināt, ka Tunisija šobrīd piedzīvo ļoti sarežģītu un kritisku periodu, un um, tomēr uh, pastāv politiska vēlme risināt sarunas ar Eiropas Savienību, uh, Un 19. Eh, oktobrī būtu jānotiek eh, saruna pirmajai eh, kārtai. Vienu nedēļu iepriekš Mālstrēmas kundze komisāre viesosies Tunisijā, lai pieteiktu šo sarunu uzsākšanu, un es ceru, ka šīs diskusijas saprātīgos termiņos arī tiks pabeigtas, bet, mm, protams, ka būs citas grūtības cīņa pret terorismu, sociāli ekonomiskās uh, attīstības problēmas Tunisijā, uh, demokrātiskajā procesā mēs esam pavirzījušies uz priekšu, kā jau jūs zinat, mēs esam vienīgā īsti demokrātiskā valsts šajā reģionā, bet pašlaik mēs esam uzsākuši reformas, kur mums būs jāsadarbojas ar Eiropas Savienību, jo reformas būs sarežģītas un ir daudz sarežģītu nodzaru, piemēram, lauksaimniecību pakalpojumu. Mēs esam gatavi ķerties klāt arī konkurences jautājumiem, bet eh, būs nepieciešams pārējais periods, varbūt eh, kaut kā daži gadi, kā tas notika 80. gados eh, rūpniecības nozarē. Mums bija nepieciešami aptuveni desmit gadi, lai mēs varētu sakārtot rūpniecības nozari, un es domāju, ka būs nepieciešama elastība, jo pastāv uh, asimetrija starp tādu valsti kā Tunisija, kurā ir 11 miljoni iedzīvotāji, un mums paveras tirgus 500 miljonu iedzīvotāju apjomā, bet pastāv arī riski, un ir jāsaprot, kāda ir simetrija starp nelielo Tunisiju un lielo Eiropu. Mēs vēlētos daudz eh, saprotošāku, solidārāku Eiropu attiecībā pret mums. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Priekšsādātāji, jūs jau minējāt eh, Eiropas Savienības palīdzību 300 miljonu apmērā. Mēs prasījām 500, saņemām 300, bet eh, ko tad mēs vēlamies šobrīd? Mēs vēlamies, lai tiktu izmaksātas divas atlikušās maksājuma daļas līdz gada beigām - 200 miljonu eiro, un tas ir diezgan sarežģīts jautājums un arī kritisks, ja tā drīkst teikt. Ir pagājuši gandrīz eh, pieci gadi, kopš notika eh, krāsainā revolūcija uh, Tunisijā, bet uh, šo gadu laikā ir pieaudzis uh, jauniešu bezdarbnieku skaits, tīpaši tie, kur ir ieguvuši augstāko izglītību, un tas ir pieaudzis no 200 līdz 300 tūkstošiem jauniešu. Un situācija ir diezgan sarežģīta un pieskaitiet tam arī turisma nozares krīzi pēc Bardonas uzsas terora aktiem. Jūs zinat, ka 80% turistu eh, ir atteikušies doties Tunisiju, un situācija ir ļoti sarežģīta, un tieši tāpēc uh, Mēs eh, gribētu lūgt palīdzību 2016. gadā 500 miljonu eiro apmērā, un es aicinu deputātus atbalstīt eh, šo lūgumu. Tieši pateicoties, eh, jūs zināt, ka, ka tikai pateicoties jums mēs varējām saņemt 300 miljonus, 250 miljonu vietā, kā bija ieplānots, bet mums ir jāapzinās, ka situācija ir ārkārtīga, ir nepieciešama arī Eiropas ārkārtas atbildi, bet, manuprāt, tas ir tāds pavisam neliels žests, kuru tomēr Tunisija augstu novērtē. Un šobrīd būtu jāķeras klāt šim lielajam būvniecības objektam, ja tā drīkst teikt, tirzniecībai, pakalpojumiem jo Tunisijas centrālais, centrālā lielākā ārotbiedrība arī par to ir nor, norēp, norūpējusies. Es gribēju jums pastāstīt par pilsoniskās sabiedrības bāžām, par lauksaimniekiem, par tiem, kas ir nodarbināti pakalpojumu jomā. Uh, Un tas nav tik vienkārši. Mums ir ļoti jāsaņemās drosme, lai uzsāktu šīs uh, sarunas par tirzniecības līguma noslēgšanu. Un es ceru, ka ar jūsu atbalstu un ar komisijas uh, izpratni mēs nonāksim pie veiksmīga šī jautājuma um, noslēguma. Bet uh, mēs, mums jā, tas uzskatām, ka tas dos uh, priekšrocības arī Tunisijas eh, rūpniekiem jādomā par vīzu režīma atvieglošanu. Un es eh, gribētu jums lūgt arī veikt skaidrošanas darbu par eh, gādāt par mm, situācijas uzlabošanu, nedaudz varbūt skaidrot arī Tunisijas pilsoniskajai sabiedrībai. Ja Jūs zināt, ka mēs parakstījām mm, mobilitātes deklarāciju, kurā ir skarts arī cilvēktiesību jautājums, bet ja jūs vēlaties Eiropu, kuru ieskauj dzeloņstieples, tad un tas būs uh, sarežģīti, jo šis ir ļoti visaptverošs un padziļināts uh, brīvas tirzniecības nolīgums. Tas paredz pilnīgu tirgu atvēršanu, tāpēc uh, par šīm sarunām, ar šīm sarunām saistās lielas cerības. Mm, Tunisija gan uh, dažu gadu laikā, dažu iepriekšēju gadu laikā ir bijusi vīlusies. Jūs zināt, ka mēs piedalījāmies Doviļas partneriātā partnerībām. Tur izskanēja ļoti daudz solījumu, bet, diemžēl, rezultātu nav gandrīz nekādu. Tāpēc mūsu vēlme būtu tāda, lai jūs arī izrādītu sapratni par mūsu situāciju, par eh, Tunisijas ekonomikas vājumu, kas prasa ārkārtas atbildi. Un, daudz, un tas eh, manai valstī ir ļoti, ļoti būtiski. Tā tad ir nepieciešams sagatavošanās darbs. Mēs vēlamies arī, lai Tunisijas eksperti tiktu iesaistīti, gatavojot uh, ietekmes izvērtējumu dažādās nozarēs, jo tas uh, palielinātu šo tic, pētījumu uzticamību, kuras veic Eiropas Savienība. Un mēs vēlētos arī, lai notiktu labāka saskaņošana ar uh, pilsonisko sabiedrību, tīpaši ar arotbiedrībām, uh, dažādām asociācijām. Un šeit mums ir klāt arī Tunisijas uh, vienas no pilsoniskās sabiedrības organizācijām pārstāve. Un viņa šeit ir klāt, lai sakotu līdzi šai diskusijai. Un es ceru, ka tas varbūt nedaudz nomierinās Tunisijas sabiedrību. Šī tirzniecības nolīguma projekts tika mums nosūtīts pirms dažiem mēnešiem. Atbildīgie dienesti ar to ir iepazinušies, bet uh, mums ir nepieciešama palīdzība. Gan tehniska palīdzība, gan finanšu palīdzība šo sārunu risināšanai. Ir solījumi, tiek paredzēta sākotnējā aploksne 300 miljonu eiro apmērā tehniskajai palīdzībai un um, aptuveni 10 miljoni uh, 2016. gadam. Tomēr mm, uz to visu ir uh, jāraugās globāli, ņemot vērā arī sociālo, ekonomisko dimensiju, mm, nodrošinot arī uh, brīvu uzņēmēju kustību mobilitāte neatkarīgi no tā, kā uh, virzās uz priekšu sarunas par mobilitātes partnerību. Es uh, runāju par tehnisko palīdzību un uh, gal galā mēs ceram uz parlamenta un deputātu atbalstu, lai palīdzība turpinā, Tunisijai turpinātos un lai Tunisijā mm, tiktu gūta veiksmīga demokrātijas pieredze, jo, kā jūs teicu, mēs ļoti ciešam no tā, kas notiek Lībijā, un mēs vēlamies uh, Lībijā politisku risinājumu, jo situācija mm, Lībijā ir sāsinājusi starpreģionālos un cilšu konfliktus, un šorīt es dzirdēju diezgan daudz uh, kritikas par ieročiem, kas aprit uh, šajā reģionā, Mēs zinām, jūs zināt, ka mēs ciešam no teroristu uzbrukumiem, uzbrukumiem. Jūs zināt, ka arī jūsu turisti ir saskārušies ar terorismu uzbrukumiem, bet mēs vēlamies, lai Tunisija būtu stabila valsts. Ja, ja Tunisijas modelis izdosies, jūs taču saprotat, kāpēc eh, Tunisijai uzbruka. Tāpēc, ka Tunisija ir izvēlējusies modeli, kas ir identisks Eiropas modelim. Un es uh, saprotu, ka tas, kas notiek Tunisijā vai aiz tās robežām, rada jautājumus, kas to visu finansē, kurš palīdz destabilizēt šo reģionu. Lūk, mēs vēlētos, lai Eiropas uh, Savienība mums uh, palīdzētu šajā cīņā, šajā kaujā, lai mēs nepazaudētu kāru. Un es gribēju vēl pieminēt arī to, ka mēs vēlētos lielāku olīveļas kvotu tuvākajos eh, divos gados. Šobrīd eh, ir solījums šo kvotu palielināt līdz. Bet eh, mēs, man tiek, no manis prasa simts tūkstoši tonnas eh, tuvākajos gados, un es ceru, ka eh, komisija palīdzēs mums panākt eh, šeit progresu, jo šobrīd Tunisijas ekonomika izdevās pat, pacelt, pacelt, pateicoties um, olīveļas eksportam, kad uh, tika atcelta kvota, un nākamajos divos gados uh, tā ir palielināta. Tunisijas ražotāji no tā var gūt labumu, un es ceru, ka eh, daudzi ražotāji, mm, tajā, mazā, tajā skaitā mazie ražotāji, eh, varēs gūt no tā labumu, jo viņi jau ir tie, kuri veido nodarbinātību, dod cilvēkiem darbu un rada cerību. Un tāpēc eh, varbūt paturiet to prātā šajās sarunās, kuras mums būs ārkārtīgi sarežģītas. Saprotu, ka Eiropai tas būs daudz vienkāršāk. Es tiešām paļaujos uz jūsu atbalstu un uh, saku lielu paldies. Varbūt es nedaudz ilgi norunāju. Liels paldies, uh, Šerifa kungs, un tagad gribētu dot vārdu Mūnas kundzē. Viņa ir tās nodaļas vadītāja, kas atbild par šīm sarunām. Paldies. Lūdzu. Merci. Um... Paldies. Es ļoti priecājos par to, ka pavisam drīz tiks sāktas sarunas par brīvas, brīvās tirzniecības nolīguma pārakstīšanu ar Tunisiju. Tas notiks 13. oktobrī, un komisija ļoti priecājas, ka Tunisijā ir bijusi drosme, kā to norādīja vēstnieks, pieņemt šo lēmumu ārkārtīgi sarežģītā brīdī gan no politiskā viedokļa, gan ekonomiski. Un komisija ir gatava atbalstīt Tunisiju šajā situācijā, kas ir visai sarežģīta. Un eh, kā jau norādīja vēstnieks, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, kas eh, pirms eh, nedēļas tika apstiprināts, un tā ir regula, kura vēl ir jāapstiprina padomēji un parlamentam. Jums par to būs iespēja uh, diskutēt par uh, olīveļas kvotu uh, grozīšanu, jo, kā jau kom, vēstnieks uzsvēra, mēs uzskatām, ka tas ir uh, svarīgs uh, žests uh, atbalstot uh, Tunisijas ekonomiku šajā brīdī. Atgriežoties pie tirzniecības attiecībām plašākā uh, izpratnē starp Eiropas Savienību un Tunisiju, un tās uh, pastāv spēkā jau ļoti ilgu laiku asociācijas līgums tika parakstīts pirms 20 gadiem, un mums ir ārkārtīgi attīstītas tirzniecības attiecības ar Tunisiju, un uh, ir spēkā jau tagad brīvās tirzniecības nolīgums, uh, saskaņā ar kuru 2008. gadā tika likvidēts tārifu barjeras. Šobrīd uh, mēs uh, uh varbūt. Uh, nerunāsim tik daudz uh, par brīvās tirzniecības nolīgumu, bet gan par ekonomisko integrāciju, kas tiks uzsākta starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Eiropa joprojām ar lielu pārsvaru ir galvenais Tunisijas tirzniecības partneris. Cipari ir ļoti iespaidīgi, jo 2014. gadā 75% eh, Tunisijas eksporta nonāca Eiropā un 55% Tunisijas importa ir ar Eiropas izcelsmi. Un ņemot vērā šos skaitļus, mēs ļoti labi apzināmies, ka zināma integrācija starp abām ekonomikām jau pastāv, un mēs vēlamies to padziļināt ar šīm jaunajām sarunām, kuras uh, ietvers arī tās jomas, kuras nebija iekļautas iepriekšējā asociācijas nolīgumā. Mēs jau esam uzsākuši sagatavošanās uh, procesu, tas bija ļoti visaptveroši. Mēs uh, varējām mm, pārbaudīt tās likumdošanas tuvināšanu, kas šobrīd jau notiek Tunisijā un Eiropas Savienībā daudzās jomās. Uh, Un šobrīd šī nolīguma kontekstā mēs mēģināsim atrast satvaru šim procesam, un tas būs arī process, kuru pavadīs atsevišķi projekti un finanšu atbalsts, kā arī apmaiņa ar zināšanām labāko praksi. Uh, Mēs uh, ceram, ka tas notiks arī organizētākā veidā nekā līdz šim. Es vēlētos jums uh, minēt arī dažas skaitļas par pozitīvo ietekmi, ko ir radījis asociācijas nolīgums tirzniecībā starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Mūsu tirznie, divpusējā tirzniecība ir vairāk nekā divkāršojusies. Asociācijas um, uh, nolīguma laikā no 98. gada. Un tirzniecība ir augusi par mm, aptuveni 170%. Tātad mēs eh, te runājam par Eiropu, arī par Eiropas eksportu uz Tunisiju. Ir aptuveni 3000 Eiropas uzņēmumu, kur izdē, izveidojuši mītni Tunisijā. Un mēs eh, saprotam, ka viņi rāda aptuveni 300 tūkstoši darba vietu balstoties uz šīm investīcijām. Varbūt uh, šie skaitļi nav pārāk iespaidīgi runājot par nodarbinātību, bet uh, ir jāapzinās, ka nu, šīs uh, investīcijas uh, neizrietē no asociācijas nolīguma, bet uh, gan tikai no mūsu divpusējām tirzniecības attiecībām. Mēs ceram, ka tās nākotnē pateicoties jaunajam nolīgumam, tiks vēl padziļinātas. Mēs uzskatām, ka šis nolīgums uh, sniedz uh, ļoti būtiskas iespējas Tunisijas uzņēmumiem, kaut arī, protams, pastāv zināmi riski, zināmi mm, sāpīgie punkti, un te man uh, gluži negribētos varbūt piekrist dažiem punktiem Tunisijas vēstnieks sacītajā. Mēs ļoti pozitīvi vērtējam šo nākotnes nolīgumu, jo tas radīs daudz daudz atvērtāku juridisko satvaru, tas būs arī daudz pārskatāmāks, jo jau šobrīd uh, ir daudz uh, Tunisija, Tunisijā ir daudz um, Eiropas um, investoru sūdzību un arī otrādi, eh, kas sūdzas par to, ka juridiskais satvers nav pietiekami skaidrs un uh, tas nav arī tiks uh, caurskatāms, kā tam vajadzētu būt. Nu, tāpēc mēs uzskatām, ka tas uh, sniegs uh, ievērojumu labumu ekonomiskajiem operatoriem un vienlaikus komisija apzinās uh, Tunisijas uh, pusē jutīgās vietas, ir tīpaši lauksaimniecības un pakalpojumu nozarē, un mēs ceram, ka mēs varēsim izmantot progresīvu un asimetrisku pieeju, kā tas notiek jau a, arī asociācijas līgums atverā. Tā nav pilnīgi jauna pieeja mūsu attiecībās ar Tunisiju, tā ir pieeja, kuru mēs esam izmantojuši jau. A, 1995. gada nolīgumā. Es eh, gribēju vēl pieminēt arī atbalstu. Mums ir ārkārtīgi būtiski atbalstīt uh, Tunisiju šajās sarunās, kā arī šī nākotnē parakstāmā nolīguma īstenošanā. Vēstnieks pieminēja divas skaitļas uh, 300 tūkstoši eiro. Tas ir tikai pavisam neliels eh, projekts, eh, kuru mēs eh, uzsāksim šogad, lai atbalstītu sārunu sākšanu. Un vēlāk ir plānots lielāks projekts, kas tiks uzsākts nākamgad, lai atbalstītu šos sārunas. Mūsu atbalsta apjoms nākotnē paredzamā nolīguma īstenošanai jau būs uh, daudz ievērojamāks, un tas uh, balstīsies uz tām saistībām, kuras paredzēs nolīgums. Bet uh, tas, jebkurā gadījumā, būs atbalsts ne tikai Tunisijas administratīvajām iestādēm, kurām būtu jāveic zināmas reformas, bet arī privātajam sektoram, jo tieši privātajam sektoram būs jāizteno savas saistības un jāpielāgojas apstākļiem kas tiks aprakstīti šajā nolīgumā. Un varbūt pēdējie daži vārdi, bet, protams, tas nav mazsvarīgi. Mēs vēlētos, lai konsultācija process un saskaņošana, kas notiek ar pilsonisko sabiedrību gatavošanās procesā nolīguma parakstīšanai turpinātos. Un, uh, Tas izskanēja arī vēstnieka sacītajā, un mēs vēlētos, lai šis process turpinātos arī sarunu vešanas gaitā un vēlāk, protams, arī nolīguma īstenošanas gaitā. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Desernēsas kundzei. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies priekšsēdētāji. Mēs uzklausījām vēstnieku sacīto par eh, situācijas smagumu. Jums ir taisnība, situācija Tunisijā patiešām ir ļoti sarežģīta. Un eh, mums eh, šeit visiem ir jāapzinās, ka mums ir pienākums, prasība būt jums līdzās, jums palīdzēt, patiešām palīdzēt, un ne jau tikai vārdos Tas, protams, ir simpātiski, bet arī darbos, jo situācija ir steidzama, un tas ir tas, ko es gribēju teikt, un es ceru, ka Eiropas parlaments uh, arī to teiks. Jūs atgādinājāt šeit ekonomiskās un sociālās grūtības. Mēs visi to labi zinām. Zinām, ka bezdarbs ir augsts, dažos reģionos pat 50%, tīpaši jauniešu vidū. Un tāpēc tiešām mums būtu jums jāpalīdz. Arī terorisma draudi. Ieroču jautājums, par to jūs runājāt, protams, arī Lībijas jautājums. Uh, Mums ir jādomā par to, kas notiek uh, Lībijā un pie Tunisijas uh, un Lībijas robežām. Mēs uh, redzam, ka Eiropai ir ārkārtīgi būtiski palīdzēt jums jūsu dēļ, bet arī mums mūsu pašu dēļ. Mums ir nepieciešama stabila Tunisija tajā situācijā, kādā mēs atrodamies. Tas ir tas pirmais punkts, kuru uh, Es eh, gribēju jums teikt, es ceru, ka mēs nonāksim pie saprašanās, jo šis nolīgums ir ne tikai svarīgs, bet strateģisks eh, gan Eiropas Savienībai, gan Tunisijai. Otrakārt, ir jādomā par to, kādiem ir jābūt nosacījumiem, lai šis eh, nolīgums būtu veiksmīgs. Jūs teicāt, ka tam jābūt asimetriskam. Protams, tirzniecības attiecībās visiem ir jābūt ieguvējiem, bet mums jādomā, lai Tunisija no tā iegūtu. Un, uh, ir divi minimālie priekšnoteikumi, lai šis nolīgums labi darbotos. Pirmais no šiem priekšnosacījumiem papildus pārskatāmībai ir tas, ka ir nepieciešams, lai Tunisijas pilsoniskā sabiedrība tiktu uzklausīta, lai tiktu uzklausīts Tunisijas parlaments, bet ir jānodrošina, lai cilvēki uh, būtu ieinteresēti cīnīties par šo noliegumu kopā ar mums. Tā nav tā parastā metode, kur mēs piekopjam. Protams, ir zināmas konsultācijas uzklausīšanas, bet ir nepieciešams, lai tas kļūtu par viņu izaicinājumu, lai viņi iestātos par šo noliegumu. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būti, būtiski, lai Eiropas parlaments eh, sadarbotos ar Tunisijas eh, sabiedrību, lai notiktu dialogs, lai tā būtu ikdiena, lai mēs radītu sajūtu, ka tas ir eh, Tunisijas pilsoņu nolīgums. Ne tikai mūsējais, un es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai šis nolīgums varētu tikt atbilstīts. Un, uh, Tātad Tas ir pirmais priekšnosacījums. Tas ir īsts eh, demokrātijas process. Tas nenozīmē, ka eh, tam nevajadzētu notikt ātri, jo mēs vēlamies ātri mm, noslēgt šīs sarunas, bet ir nepieciešams, lai tunisieši justos vairāk nekā iesaistīti šī nolīguma arhitektūrā un uh, lai viņi apzinātos, ka tas ir viņu attīstības interesēs. Un um, otrs jautājums, es nezinu, varbūt uh, te nevajadzētu kavēties pie detaļām. Mēs visi zinām, kur ir jutīgākie jautājumi. Mēs zinām, ka pakalpojumi jutīgs jautājums, lauksaimniecība, bet arī Eiropā tās ir ļoti jutīgas lomas, tāpēc uh, uz to visu būs uh, ļoti rūpīgi jāraugās. Un, protams, uh, ir jāpanāk uh, progresivitāte. Uh, ka veidojas ritms, ka eh, mēs neierastos tur ar eh, kaut kādām Eiropas normām, noteikumiem. Jā, ir nepieciešama elastība, inteliģence, pielāgošanās. Eh, tas man šķiet būs vajadzīgs. Un trešais punkts. Kā jūs teicu, šis nolīgums ir ārkārtīgi būtisks, bet tam ir jāņem vērā arī globālās politikas. Uh, globālās polit politikas um, aspekti, kur jāņem vērā vīzu atvieglojumi, daudzkārtējās vīzas, um, palīdzība uzņēmumiem, Un tas viss varētu palīdzēt nonākt pie vienošanās. Man tas šķiet ļoti būtiski. Un šķiet, ka es te jau runāju par pārējais laiku, ja arī to jūs pieteicāt. Un, un jūs teicāt, ka Eiropai ir jābūt saprotošai. Jā, jā, tā ir, bet Eiropai būtu jābūt arī tādai, kura ātri var reaģēt. Un ir nepieciešams, lai Eiropa rīkotos efektīvi un ātri. Jo, manuprāt, šī situācija ir steidzama paredzama ņemot vērā destabilizāciju pie Tunisijas robežām. Mēs zinām šīs eh, migrācijas plūsmas eh, vidusjūrā. Un eh, es atbalstu arī to, ko jūs teicāt par olīveļu. Es ceru, ka parlaments atbalstīs to, ko jūs teicāt par kvotu palielināšanu. Un kā jau norādīja komisija, tas ir tikai pirmais žests, pirmais signāls. Un te es arī nonāku pie saviem sēcinājumiem, kad mēs uh, redzam, ka Tunisija ir nonākušajās grūtībās, ir nepieciešams, lai mēs kopā ar jums varētu radīt nākotnes perspektīvu Tunisijai. Jo ir jādomā par to, kā lietas attīstīsies, uzlabosies un kā nākotne būs gaiša. Nu, tas no mans puses arī viss. Paldies! Liels paldies! Tagad Siko kungs. Grazie, prezidente! Un saluto particolare. Paldies, priekšsēdētāji! Un, jo īpaši sveicu arī Tunisijas vēstnieku. Mums ir ļoti liels prieks dzirdēt, ka Tunisijas valdība piekrīt tam, ka sarunas ir jāsāk. Nu, pilnīgi noteikti svarīgāko informāciju mums sniedza jau vēstnieks, komisijas pārstāvja, tāpat arī mūsu kolēģi, referenti. Bet eh, nu, tā no savas skatu punkta es gribēju pieskarties juridiskajiem aspektiem. Mēs esam eh, vienojušies eh, atbalstīt referentu un ir arī vienošanās ar Tunisijas valdību, bet arī komisija jau norādīja, nu, te mēs arī saprotam, to, ka centieni jau tiek veikti un situācija valstī ir sarežģīta, proti tā ir pirmā Ziemeļa Āfrikas valsts. kurā ir veiksmīgi īstenotas demokrātiskas vēlēšanas. Nu, tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, arī ja runa ir par uh, terorismu apkarošanu, mums uh, pilnīgi noteikti ir uh, jāapsveicā Tunisija par tās drosmi un atbildību. Tunisija ir tā vieta, kur arābu pavasars var turpināties, un Tunisija pilnīgi noteikti ir ļoti labs piemērs, bet atgriežoties pie tā, ko es teicu, ir jābūt savstarpējīgumam, jābūt skaidrībai un caurskatāmībai. Manuprāt, to vēl varētu uzlabot. Mēs gribam viņiem palīdzēt, eh, protams, augt ekonomiskā ziņā, bet tāpat gribam vērot izaugsmi arī juridiskajās lietās un demokrātiskā pārvaldībā. Gribam redzēt demokrātiju ne tikai institucionālā līmenī, bet arī runa ir par, par vērtībām, par cilvēku tiesībām. Uh, gribētos, lai tas viss būtu vairāk priekšplānā. Nu, un papildus šiem aspektiem, protams, ka ir eh, nepieciešams noslēgt eh, tādu nolīgumu, kas ļautu Tunisijai stiprināt tās tirzniecību un stiprināt tiešniecības instrumentus ar Eiropas Savienības palīdzību. Mm, ir jāuzlabo tiešniecības situācija, esam arī dzirdējuši par veselu virkni Eiropas investoru, kas darbojas Tunisijā jau tagad. Es ticu tiem skaitļiem, ko mums piedāvā komisija. proti šie eh, 18 un 20 eh, eh, procenti Tunisijas eksporta uz Eiropas Savienību. Nu, šeit runa galvenokārt ir par ražošanu un arī pakalpojumiem palīdzot Tunisijai, mēs varētu arī nostiprināt situāciju un stabilitāti vidusjūras reģionā, tik minēti arī mazie vidējie uzņēmumi. Un jādomā arī par vides aizsardzību, kas ļoti lielā mērā ir viens no Eiropas Savienības mērķiem. Nu, secinot, varu teikt, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai no izaugsmes, ekonomiskā viedokļa, bet arī politiski, veicinot cilvēktiesības, kā es jau norādīju, tad Tunisijā ir notikuši arī uh, vardarbīgi uzbrukumi. Un tieši šādu uzbrukumu novēršanas labad mēs atbalstām uh, nolīgumu un uh, ciešāku sadarbību. Tomēr es uh, gribētu aicināt komisiju padomāt par vienu no būtiskākajiem jautājumiem tiešniecības sadarbībā. Uh, Tas ir jautājums, eh, kas ir saistīts ar olīveļu un tai piemērojamajiem nodokļiem. Es gribētu zināt, eh, kāds ekonomiskais ietekmes izvērtējums ir ticis veikts eh, un kādi divpusēji tirzniecības pasākumi ir iecerēti. Es to vaicāju, tāpēc, ka es gribētu gūt lielāku skaidrību, jo, nu, piemēram, kas tad notiek Itālijā, jūs zināt, ka olīvu kokus ir piemeklējusi diezgan briesmīga slimība Puljā, Ligūrijā. Uh, ir tiešām vērojama krīze olīveļas nozarē. Tāpēc mēs gribētu arī zināt, kāds ir kopējais izvērtējums no komisijas puses. To pilnīgi noteikti jāņem vērā, skatot kopā. Nu. Paldies, priekšādātāji! Nu, mēs jau redzam, ka tas nav tīri tikai brīvās tirniecības nolīgums, ir arī politiskas sekas. Um, vairāk šajā nekā citos tirzniecības nolīgumos. Mums, um, Eiropas Savienībai, tas ir arī veids, uh, kā izrādīt atbalstu uh, Tunisijai tās centienos attīstīties un stiprināt demokrātiju. Šeit es varu pilnībā piekrist uh, Desainesu kundzei um, tas ir tāds kategorisks imperatīvs sarunām ir jābūt veiksmīgām. Un sarunu uzsākšanai ir jābūt tādam ļoti skaidram politiskam signālam un uh, tā pašā laikā arī signālam, kas ir vērsts uz investoriem. Oh, si Vēstnieka kungs, jūs teicāt, ka brīvās tirzniecības līgums rada gan iespējas, gan riskus, un, protams, visi vēlas, lai iegūmi būtu pēc iespējas lielāki un risks pēc iespējas mazāks. Mēs a, vēlamies to arī ar Eiropā, un es a, domāju, ka ir pilnīgi iespējams nonākt pie šāda rezultāta. Paredzot, ka mēs a, ņemsim vērā iepriekš gūto pieredzi, un man šķiet, ka būtu labi, ja mēs runātu par vairākām uh, Eh, jomām vienlaicīgi, bet uh, ir jānodrošina, lai būtu arī ietekmes izvērtējums, un tas attiecās ne tikai uz uh, olīveļu, bet arī, piemēram, publiskajiem iepirkumiem, pakalpojumu sektori, un varbūt vēlāk uh, ir nepieciešams sagatavot šos dokumentus, lai sarunas būtu nopietnas. Es uzskatu, ka ir eh, absolūti būtiski iesaistīt ehm, ne tikai Tunisijas, bet arī Eiropas eh, pilsonisko sabiedrību šādu brīvās tirzniecības nolīgumu apsviešanā, un tā varētu būt in inovācija. Ja mēs vienreiz varētu šādu mm, procesu padarīt par politisku inovāciju, manuprāt, tas būtu ārkārtīgi pozitīvi, un tas eh, attiektos ne tikai uz tirzniecības nolīgumiem, bet vispār uz politiku. Un, uh, Tas mums dotu politiskus, uh, politisku iespēju nodrošināt uh, Tunisijas uh, ekonomisko integrāciju un ilgtspējīgu attīstību, ko Eiropa no visas sirds atbalsta. Paldies, Janik! Je n'étais pas du tout circonspect. Es, uh, redzu, ka mēs te mm, pavisam netālu risinam diskusiju ar Marinu, ar citiem. Paldies, vēstniekums! Mm, bet, mm, ja es pareizi saklausīju jūsu vēstījumu, izaicinājums jau šobrīd eh, nav tik ļoti sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu, bet gan Eiropas atbalsts jūsu valstīm. Jūs to pieminējāt? Un, protams, tas ir ļoti būtisks elements, ņemot uh, vērā sarunas. Tas uh, ir ļoti būtiski iesaistīt uh, arotbiedrības uh, Tunisijas uh, demokratizācijas procesā, jo tad, ja darbinieku ārotbiedrības un cilvēktiesību organizācijas nebūtu spēlējušas eh, ļoti būtisku lomu pārējais eh, periodā. Es nezinu, kādā situācijā tas būtu šodien. Un tāpēc, eh, protams, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis spēlē ļoti būtisku lomu demokratizācijas procesā un potenciāli arī attīstības procesā, un tāpēc um, nav vajadzīgi uh, nolīgumi, kas uh, destabilizē situāciju, rada spriedzi mm, Tunisijas sociālajā sistēmā, bet um, es uh, jūs sacītajā saklausīju, ka šobrīd lielākais izaicinājums uh, būtībā ir domāt par to, kā Eiropu iesaistīt šajā demokratizācijas procesā un iesaistīt, iesaista to jūsu grūtību risināšanā. Un Jūs pieminējāt uh, vīzu jautājumu, aprites uh, jautājumus, mobilitāti. To, ka Eiropai nevajadzētu noslēgties. Jūs runājāt par ekonomiskajiem nosacījumiem, par bēgļu pieplūdumu Un es nezinu, kādi ir uh, konkrētie skaitļi, bet manuprāt, uh, jums uh, ir vairāk nekā miljons Libijas bēgļu Tunisijā. Un tas, protams, Tunisijas sabiedrībai rāda milzīgas izmaksas, tas riskē destabilizēt situāciju. Un tāpēc es uzskatu, ka papildus tam, kas tika teikts ko teica mani kolēģi par izaicinājumiem lauksaimniecības nozarē, pakalpojumu nozarē. Manuprāt, Eiropas pieejai šajā periodā būtu jābūt tādai, lai mēs panāktu sabalansētu nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību un Tunisiju, lai tas uh, būtu sabalansēts uh, gan uzņēmumiem, bet lai tur tiktu ņemt vērā, tiktu ņemt vērā arī sociāli politiski izaicinājumi. Grazie, prezidente. Kas tālāk, kungs? Paldies priekšādātāji. Kā afeta referents, es gribētu izcelt politiskos aspektus šajā nolīgumā starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Mm, tiešām atzinīgi vērtēju šodienas diskusijas, tāpēc, ka, protams, ka ir nepieciešama konsekvence. Mēs nevaram no vienas puses solīt atbalstu um, no, un no otras puses to nesniegt. Lielā mērā stabilitāte Tunisijā ir atkarīga no Eiropas Savienības valstīm. Eiropas Savienībā ir kaimiņa attiecība politika. Nu, un tāpēc mums ir jābūt konsekventiem. Pievēršoties konkrētākām detaļām, jāsaka, ka nu, šodien dzirdējām par um, oliveļas nozari. Mm, ir 223% uh, pieaugums, uh, pateicoties tam, ka kvotas ir tikušas palielinātas. Tomēr, uh, piemēram, tekstila nozare nav tik labā situācijā. No nu, sociālā viedokļa kādi tad būtu ieguvumi? Taisnība tiksē radītas darba vietas, bet mēs vēl arvien nezinām, vai tas nozīmē tur ir augstākus ieņēmumus, augstākas algas, labākas tiesības darba ņēmējiem. Uh, Nu, lūk, tieši tāpēc ir svarīgi domāt par plašāku nolīgumu un neaprobežoties tīri ar brīvās tirzniecības nolīgumu. Ir jādomā par ekonomisku integrāciju ar politisku pieskaņu. Un tieši tāpēc arī ir jāuzdod tādi svarīgi jautājumi, kā piemēram atbilstoši darba apstākļi, sociāla apdrošināšana. Uh, Um, lauksaimniecības sektoru minēja vairāki kolēģi. Ir uh, skaidrs, ka lauksaimniecības sektors uh, saskaras ar grūtībām, um, tāpat kā Itālijas olīva eļas nozare. Un ir um, jādomā arī, kā varam parīdzēt uh, MVU līveļas ražotājiem. Uh, un eh, kā varam eh, viņiem palīdzēt sarežģītā situācijā. Tāpat arī vīdes aspekti, piemēram, eh, silūņas efekta gāzu emisiju problēma. Mēs eh, ceram, ka līdz ar ekonomisko izaugsmu tiks vairāk investēts zaļajā ekonomikā. Mums eh, pilnīgi noteikti ir šie jomi jāstiprina nolīgumā. Vēl kāda joma, kas ir ārkārtīgi svarīga, ir ūdens. Mēs eh, zinām, ka to grūtību starpā, ar ko saskaras Tunisija šajā sarežģītajā brīdī, ir arī ūdens problēma Lauksaimniecības attīstība radīs lielāku nepieciešamību pēc uh, ūdens uh, apūdeņošanas vajadzībām un ir nepieciešama atbilstoša atbilde, piemēram, uh, jūras ūdens atsāļošanas iekārtas, mm, kas varētu palīdzēt vairot produktivitāti lauksaimniecībā. Nu, un pēdējā lieta, ko gribu izcelt, ir manis jau pieminētie MVU. Man ir jādomā, cik daudzi vidējie un mazie uzņēmumi Tunisijā zina, kāda tad būtu šāda te nolīguma ietekme uz viņu darbībām un ieņēmumiem. Es domāju, ka šajā sarunu stadijā būtu tik tiešām noderīgi uh, sanākt kopā, tikties ar MVU pārstāvjiem un saprast, ko viņi sagaida. Vai viņu gaidas atbilst praktiski praktiski iespējamām. Un tāpat fitosanitārie nosacījumi, autortiesības un visi citi noteikumi, kas ir saistīti ar eh, eksportu uz Eiropas Savienību. Nu, un varbūt, ka mēs varētu veidot tādu instrumentu kopumu, jeb toolbox, kas varētu palīdzēt komisijas MVU. Tas būtu tīri uz MVU vērsts instruments. Iespējams, ka mēs varētu izveidot e-fórumu, kas ļautu apmainīties labāko praksi ar Eiropas Savienības MVU. Nepievērsīšos mikrokredītiem, kas gan ir vēl viens svarīgs aspekts, jo īpaši jau lauksaimniekiem, kas ļautu viņiem vairot konkurētspēju tirgū. Bet, nu, protams, tie ir tādi tehniskākas dabas aspekti afidziņojumā mēs koncentrēsimies vairāk uz politiskiem aspektiem, kas uh, pilnīgi noteikti ir jāiekļauj. Tāpat arī migrācija, iespējas studentiem un jauniem darbaņēmējiem uh, migrēt. Un tāpat, protams, arī um, sadarbība terorisma apkarošanā, sadarbība starp uh, tiesība aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā un Tunisijā. Es domāju, ka arī tur mēs varam palīdzēt. Nu, kā jūs jau arī vēstnieku kungs norādījāt, tik tiešām ir svarīgi saprast, ka tādā ļoti sarežģītā ārkārtas situācijā mums ir nepieciešama ārkārtas. Uh, reakcija. Varbūt tāds neliels maršala plāns Tunisijai, jo citādi mēs zaudēsim uh, iespēju uh, reālai demokrātiskai pārējai pēc sārābu pavasara. Ja mēs šo izdevību zaudēsim, tad, um, nu, droši vien zaudēsim šādu iespēju visās pārējās Māgreba valstīs un arī arābu pasaulē kopumā. Paldies! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nu, ko, darbie kolēģi! Tātad šobrīd neierobežoju ēnu referentu izteikšanos laiku, bet tiešām, ja. Jā katrs runās 15 minūtes, nu, ziniet, tad, nu, nu, visus, kas ir pieteikušies, mēs pie vārda nevarēsim laist. Un tāpēc būtu tikai leģitīma un vietā arī norādīt, ka tomēr ēnu referentiem, nu, pienāktos nedaudz vairāk runas laikā citiem, bet, nu, tagad, nu, ziniet, 25 minūtes jau esam pārsnieguši mūsu grafiku, un uh, mums ir vēl vairāk svarīgi darba kārtības punktu, un tādēļ aicinu, sisnīgi jūs aicinu, lūdzu, esiet precīzi, izsakieties lakoniski. Uh, paudiet savus komentārus koncentrēt un, un, un, un īsti, bet tagad jau man nāksies ieviest atkal disciplīnu un runas laiku ierobežot. Vai atkal pēc reglamenta izsakās eh, kolēģis eh, Dārknūts, varbūt eh, te būtu koordinators sanāksmē, tā tu teikt, nu jā, bet par uz kur punktu jūs atsaucaties? Es atsaucos uz jūsu, nu pat norādīto jauno politiku, kā nu referentiem ir ir neierobežots runas laiks, un koordinatoriem savukārt eh, nav. Nu, nav tā, ka ir ne, neierobežots laiks, mēs to apsveiksim ar koordinatoriem, bet tagad pants ierīkungam vārds, eh, kurš ir eh, pastāvīgais referents attiecībās ar Magrebu reģionu valstīm. Paldies! Nu, negrasos te strīdēties un ņemties ap runas laiku, bet nu, daži īsti komentāri no mans puses pavisam. Par Vairums jautājumu te skan no referentu, ēnu referentu puses, bet eh, es uzskatu, ka uzsākot šīs eh, sarunas mums jāizmanto šī vēsturiskā iespēja pieņemot pareizu nostāju. Pieredze liecina, ka ja mēs eh, pieturamies tikai pie tirzniecības apsvērumiem un šajās sarunās aizmirstam par citiem svarīgiem aspektiem, dažādu nozaru problēmas, dažādas klausos, kas saistās ar sadarbības iespējām un tā tālāk, ja mēs aizmirstam šo aspektu, tad mēs sarunu gaitā vien um, pasliktināsim šīs uh, sarunas uh, valsts sociālākos apstākļus. Un tādēļ es aicinu referentu sarunu gaitā iekļaut uh, uh saistošus punktus sarunās. Proti, pirmā kārtām pilnvērtīga un pastāvīga pilsoniskās sabiedrības līdzlība sarunās, to jau pieminēja citi. Tāpat arī jāveic rūpīgs uh, ietekmes izvērtējums, kāds varētu būt šim nolūgumam. Un visbeidzot, uh, arī pieejās, ko nu, līdzi ietekmē kāda būtu, ja, te, teiksim, valsts iepirkuma noteikumi tiktu mainīti, ko tas nozīmē Eiropas uzņēmējiem, kuri tad attiecīgi varēja piekļūt publisko, publisko ja valsts iepirkumu tirgiem, kas varētu nebiežus eh, sagraut atsevišķas nozares eh, Tunisijā un eh, izraisīt augstu bezdarbu. Tā kā es ceru, ka šie jautājumi tiks ņemti vērā un sarunās netiks aizmirsti. Un lai beidzās, paldies. Grazie, Marija. Paldies, Marija, lūdzu. Si, Paldies priekšsēdētāji, paldies vēstnieka kungs par jūsu sacītu. Es gribēju jums pastāstīt vienu gadījumu. Es uh, biju Tunisijā, konkrēti Tunisā, un apmeklēju vienu uzņēmumu, kurš nodarbojas ar atkritumu šķīrošanu. Viņi izmantoja tās priekšrocības, ko sniedz asociācijas nolīgums. Viņi uh, piedalījās uh, publiskajā iepirkumā Vācijā. Uh, un šobrīd viņi darbojas Tunisijā ļoti rentabli, vāc atkritumus, to šķīro un tiek arī ļoti labi apmaksāti, bet ir arī daļa nepārstrādājumu atkritumu, kas rāda tikai izdevumus, un tie tad ir pašvaldības pārziņā, un pašvaldībai nav nekādu pienākumu saistībā ar uh, um, tīrības uzturēšanu un um, domājot um, uh, domā par sabiedrības veselību. Bet uh, savukārt uh, šo nerentablo atkritumu šķirošanā darba ņēmējiem nav nekādas uh, tiesība aizsardzības. Un es uh, saprotu, ka civilā pilsoniskā sabiedrība nepiekrīt, ja šāds uh, modelis tiek paredzēts uh, brīvās tirzniecības nolīgumā. Uh, Un, kā jau teica Desarneses kundze, tas tā nav win-win situācija. Ir jābūt tā, ka mm, arī Tunisijas pusi iegūst ne tikai Eiropas, un tāpēc uh, ir nepieciešams nolīgums, kas nodrošina uh, tunisiešiem tiesības uh, mm, pieņemt tiesību aktus, kas aizstāv uh, sabiedriskos pakalpojumus, tunisiešu darba ņēmējs, kas paredz sadaļu par ilgspējīgu attīstību gan no vides viedokļa, gan no darba ņēmēja tiesību viedokļa un visbeidzot, o, lai tas neradītu nekādas grūtības Tunisijai. Paldies, priekšsādātāji, godājumo vēstnieks. Es eh, tiešām ļoti priecājos par šo ekonomiskās integrācijas nolīgumu ar Tunisiju, un manuprāt, eh, mm, tas nav tikai ekonomiskās integrācijas nolīkums, bet arī politisks. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Jau 30 gadus es eh, pavadu uh, savas brīvdienas uh, Tunisijā. Un, Tagad es šogad redzēju, kā, kādas problēmas saistās ar um, turismu, tu, turismu no Eiropas, un patiešām islāmiskie teroristi Tunisijā ir vissliktākais piemērs. Pavisam skaidri. Tie, tas uh, parāda, ka uh, radikāļi nevēlas. Uh, to, ka situācija Tunisijā atrisinās, kā tas eh, pašlaik arī notiek, un, lai cilvēki tur nebraukt. Un mēs eh, runājām te daudz par pilsonisko sabiedrību, protams, eh, par partneru lomu, par arotbiedrībām, bet nevajadzētu aizmirst arī tunisiešu sievietes. Sievietēm, bez sievietēm būs ļoti grūti uh, um, nodrošināt sabiedrības demokratizāciju, un uh, mani kolēģi te pieminēja arī Tunisijas maršala plānu. Nu, protams, ir skaidrs, ka būs um, nepieciešams runāt par tehniskajiem jautājumiem, apspriest uh, uh, visus pār, visus pret, bet ir nepieciešams. Uh, devīgs maršala plāns Tunisijai. Mēs vēlamies, lai Tunisija būtu labais piemērs, nevis sliktais. Lielas paldies, Imāna. Gracias, presidente, señor embajador. Um, yo ta... Jā, paldies. Paldies priekšsēdē, paldies vēstniekungs, paldies priekšsniegto informāciju. Es vēlos uzsvērt, ka tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgs ekonomisks nolīgums, bet, nu, tam ir arī politiska dimensija. To nevajadzētu aizmirst. Vajadzētu pārliecināt uh, eh, Tunisijas sabiedrību, ka līgums būs labs. Un man uh, uzrunāja tas, ko vēstnieks sacīja par sākotnējo negatīvu attieksmi pret šo nolīgumu. Domāju, ka būtu svarīgi mainīt šo attieksmi. Tas nozīmē, ka politiskā dimensija ārkārtīgi svarīga. Mums ir eh, jāiegūst tā kā uzticība eh, Tunisijas pilsoņu acīs un eh, ļoti bieži Eiropas saimnība kavējās ar savu reakciju, intervenciju vai arī mm, neizlās to labāko reakciju. Man jautājums, vai ir kāds plāns, kāda ceļa kārtas, sacīsim, kā pilsonisko sabiedrību veseli mums līdz šajās sarunās, kā uzlabot pilsoniskās sabiedrības eh, attieksmi un, un, un uh, uztveri. Un, protams, šai uztverei būtu jābūt arī nu, tādai apusējai. Un noslēgumā vēlos pieslēgties uh, Vīzes kungas sacītajam. Sieviešu labu nevajadzētu aizmirst. Tiešām šeit uh, vajadzētu komisija iesādīt tādu inovatīvu attieksmi inovatīvu pieeju, varbūt atzīstot sieviešu svarīgo lomu, lai arī viņas saprastu, ka šī, šis jautājums ir arī viņām izdevīgs. Priekšstātāji man uh, ir tas gods runāt ēnu uh, referenta Patrika Verikovē. Tā es saprotu šo diskusiju un man nevajadzētu pārlieku aizrauties un uzdot daudz jautājumus. Viņš te man tādu sarakstījumu bija sagatavojis. Un nu, es uzskatu, ka svarīgākais ir eh, šajās sarunās iesaistīt pilsonisko sabiedrību, pirms teikt, ka eh, noslēdz kāds līgums, kāda vienošanās. Tas ir pats svarīgākais. Un eh, mans kolēģis uzdod lūk kādu jautājumu. Pilsoniskās um, sabiedrības vēlme ir, lai viņas vairāk ieklausītos un lai pirms sarunas sākuma noteiktu ietekmes izvērtējums, kā to varētu realizēt. Daudzas organizācijas ir sūdzējušas, ka līdz šim ir bijusi ārkārtīgi tāda selektīva pieeja izvēloties, kuras eh, grupas, kuras eh, iniciatīvas tad, tad iekļaut ehm, šajās sarunās. Kāda saruna vedēja organizēs dialogu? Ņemot vērā to, ka pat labāk eh, sarunās iesaistīt tikai daļu pilsoniskās sabiedrības. Tad kā šo situāciju mainīt? Un otrkārt, jautājums, ehm, Vai mums nevajadzētu padomāt par, eh, par eh, Vidus jūras eh, savienības šo te elementu, jo Vidus jūras savienība bija mm, savā laikā iecerēta kā lūk, tieši šāds instruments, kas uzlabo šo sadarbību ar pilsonisko savienību un valdībām. Un šīs savienības izgāšanās liek uzdot jautājumu, nevis atgriezties pie divpusējas pieejas. Ah, es vajadzētu arī mobilitātes jautājums. Tunīs, Tunīs ietilps. Uh, apvērs 2020 darbības jomā, tas pat labāk vienošanās tekstā nefigurē. Paldies! Yeah. Paldies, ADK, RN referents, Lūdzu kungs. Paldies priekšstādātāju un paldies arī cienījamais referentē. Paldies priekšstādātāju sarunas ar Tunisiju un patiešām ir jābalsta uz stingriem pamatiem, ir nepieciešams, lai tirzniecības un ekonomiskās saites tiktu stiprināts. Tā ir Eiropas Savienības eh, tiktu stiprinātas un ir nepieciešams um, modināt uh, investoru interesi par investīcijām Tunisijā. Mēs uh, esam ļoti gandarīti par šo jauno soli, par šo pārējais procesu, kuram būtu jānovērt pie ekonomiskās attīstības. Un, ir nepieciešams, lai Tunisija kļūtu par uh, stabilu Eiropas Savienības partneri un tāda arī paliktu. Es uh, Gribēju jums teikt, ka saprotu migrācijas problēmu. Mēs ļoti cieši sekojam notikuma attīstībai jūsu valstī, situācijai Tunisijā. Mēs zinām, ka jūs uh, nodrošināt uh, salīdzinoši uh, spēcīgu robežu kontroli, ka jums ir ļoti labas uh, reģistrācijas sistēmas un ka Tunisija ir valsts, eh, kura ir uzņēmusi ārkārtīgi daudz eh, bēgļu. Mēs te runājam vairāk nekā par miljonu personu. Un eh, mūsuprāt, šis tirzniecības līgums te varētu spēlēt ļoti būtisku lomu. Mēs zinām, ka jūs nesat tranzīta valsts, bet um, Tunisijas kaim, kaimiņu valstis ir um, tranzīta valstis, caur kurām uh, nāk ļoti daudz uh, vē, bēgļu. Mm, kā jūs um, vēlaties izmantot šo brīvās tirzniecības nolīgumu, lai uh, uzlabotu situāciju ar migrācijas plūsmām un jutīgo situāciju jūsu valstī? Uh, arī migranta situācija, kas uzturs jūsu valstī, un eh, kā jūs mēģināsiet eh, atturēt eh, cilvēkus, kas vēlētos šķērsot vidusjūru, lai nokļūtu Eiropā. Un kā mēs varam jums palīdzēt šajā situācijā? Nu labi, nu tad visi kolēģi tagad izteikušies, kas to vēlējās. Gan par tirdzniecības jautājumu, gan arī par politiskiem jautājumiem. Un, uh, tagad man tas uh, prieks un gods e, aicināt iestāties ārējās e, rīcības dienestu. Nedaudz iezīmēt varbūt tiešām politisko situāciju. Berners Sabāšs ir e, Magreb struktūrvienības vadītājs no ārējās rīcības dienas lūdzu, tad iepazīstiniet mūs ar kontekstu. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti labi apzinos, ka ir ierobežots laiks. Es mēģināšu izteikties īsi un. Uh, runāšu par lietu. Vispirms es gribēju teikt, ka ir atklāti jāsaka, ka Eiropas uh, Savienības atbalsts uh, Tunisijai ir absolūta Savienības prioritāte un arī augstajai pārstāvē Fredrika, Fredrikai Mogarīnī. Un, protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsākt uh, sārunas par eh, brīvās tirzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Par to, ir, eh, par to šodien te tiek eh, plaši diskutēts, tomēr es gribēju atgādināt šajā sanāksmē, ka mūsu atbalsts Tunisijai kopš revolūcijas ir bijis nepārtraukts, un mēs ne tikai trīsreiz esam pali, palielinājuši finans atbalstu kaimiņa attiecību politikas ietvaros, bet uh, Eiropa ļoti aktīvi ieklausās arī ne tikai pilsoniskajā sabiedrībā, bet visos uh, politiskās sareņas spēlētājos Tunisijā, kuri mums uh, eh, Bernardina Leoni savulaik um, atbalstīja mūs eh, kaimiņa attiecību politikas instrumenta eh, pasākumos. Viņa ļoti rūpīgi sakoja līdzi kvarteta sarunām un palīdzēja izveidot eh, to demokrātisko konstitūciju, kas Tunisijā šobrīd ir spēkā. Un, mm, Mums kopīgi vajadzētu domāt eh, par Tunisijas revolūcijas eh, cēloņiem, vai nu tā būtu reģ... nevienlīdzība starp reģioniem, vai arī tas, ka pietrūkst brīvības sajūtas uh, sabiedrībā, vai nu tās būtu tās ekonomiskās grūtības, ko Tunisija šobrīd piedzīvo, un pat neņemot vērā šausmīgos atentātus, ko Tunisija šogad ir piedzīvojusi. Un, uh, lai um, ilustrētu mūsu atbalsta vērienu Tunisijai, Mēs eh, bijām Tunisijā kopā ar Kerkova kungu, kurš ir koordinators eh, cīņā pret terorismu Eiropā, un ehm, mēs piedalījāmies augst, eh, un ir nepieciešams augsta līmeņa politiskas dialogs, lai kopā ar mūsu Tunisijas draugiem apspriestu visus veidus, kā Eiropa varētu palīdzēt Tunisijai stāties pretī šiem jaunajiem izaicinājumiem. Tātad kopumā Te es gribēju atkārtot, ka ir arī citi elementi, par kuriem izteicās jau iepriekšējie runātāji, vai nu tā būtu olīveļu kvotas palielināšana vai makrofinanciālais atbalsts. Te mūsu komisijas kolēģi pašlaik pēta veidus un iespējas, kā mobilizēt esošo atbalstu, bet eh, arī tālāku papildu atbalstu Tunisijai. Uh, Bet kopumā mēs mēģinam pētīt visas uh, finanšu iespējas, kas ir mūsu rīcībā, visas instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Bet uh, ir jārunā ne tikai par uh, šo instrumentu mobilizāciju. Daudzi runātāji šodien pieminēja pilsonisko sabiedrību, tam mēs pilnībā piekrītam. Un ir saprotams, uh, ka tajā veidā, kā mēs veidojam savas attiecības, asociācijas līguma ar Tunisiju ietvaros, un Te ir jārunā par uh, jauno sistēmu, jauno praksi, kuru mēs esam izveidojuši attiecībās ar Tunisijas uh, kolēģiem. Pirms katras uh, tehniskās vai politiskās tikšanās, kas notiek vai nu Tunisā vai Briselē, mums notiek trīspusējs dialogs ar pilsonisko sabiedrību, gan iesaistot Tunisijas, gan Eiropas partnerus mm, gan runājot par uh, politiskajām attiecībām, gan par uh, tehniskajām attiecībām, un mēs uh, pēc iespējas uh, lielākā mērā mēģinām integrēt šo ārkārtīgi svarīgo aspektu mūsu ikdienas attiecībās ar uh, Tunisiju pēc notikušās revolūcijas. Tāpēc es, um, ņemot vērā uh, laika ierobežojums, nerunāšu gāri, bet gribēju uzsvērt, ka mūsu saistības eh, Tunisijas, eh, ka mūsu eh, palīdzība Tunisijai kopš 2011. gada ne brīdi nav mitējusies un tā neapstāsies arī tagad. Mēs runājam uh, te par mm, Tunisijas īpašo statusu, ko tā ir iegūst pēdējo gadu laikā, un tie nav tikai vārdi. Eh, mums eh, šobrīd eh, ir jādomā par detalizētu atbildi mm, vēstniekam Saida kungam, kurš uzrunāja arī ārlietu padomi, un šī atbilde tiks sagatavota tuvāko nedēļu laikā. Mums ir jāmēģina mm, atrast pēc iespējas plašāku atbildi un tādu atbildi, kas atbilst mūsu Tunisijas partneru gaidām. Es gribētu jums apsolīt, ka mūsu attiecību svarīgums ar Tunisiju ir Eiropas Savienībai ir un Eiropas ārējās darbības dienas tam ir viena no galvenajām prioritātēm. Lielas paldies! Vēstnieka kungs, vai jūs vēlaties ko sacīt? Nē? Es uh, gribēju izteikties, lai paskaidrotu, ka jūs uh, droši vien zinat situāciju ar um, Sīrijas migrantu situāciju Eiropā un visu, kas ar to saistās. Mums Tunisijā kopš četriem gadu, jau četru pēdējo gadu, čet, pēdējo četru gadu laikā ir ieradušies aptuveni uh, divi miljoni Lībijas bēgļu, tā ir aptuveni sestā daļa no Tunisijas iedzīvotājiem, un jūs uh, acīm redzot uh, arī saprotat, kāda ir situācija. Liels paldies, Munses kundze. Vēlties ko piebilst? Very brief. Pavisam īsi, jo izskanēja vairāk jautājumu par uh, izvērtējumu, ietekmes izvērtējumu konkrēti. Jā, tik veiks ietekmes izvērtējums. Uh, kungs ir tāpēc, ka Stelo kungs arī atsaucās uz vairākiem no šī ietekmes izvērtējuma rezultātiem un rekomendācijām. Tas tiks sagatavots gatavoties sarunām. Nu, tagad nolūks, nolūks ir beigt izvērtējumu. Un tātad izvērtēt dažādus sektors, dažādas nozares, kuras ietilpst šajās sarunās, ņemot vērā arī Tunisijas puses intereses. Tā kā pie tā mēs jau esam sākuši apņēmīgi strādāt kopā ar uh, sarunu vedējiem no Tunisijas. Nu, un uh, tuvākajā nākotnē varēsim sniegt jums papildus uh, informāciju, papildus analīzes par atsevišķām, atsevišķām nozarēm. Mēs zinām, ka šīs jautājums ir svarīgs arī pilsoniskās sabiedrības acīs Tunisijā, un esam veikuši analīzi attiecībā uz to, kā tad ir funkcionējis asociācijas nolīgums, kādi bijuši šī asociācijas nolīguma trūkumi. Nu, un tieši tādēļ arī tagad domājot par um, tiesniecības nolīgumu, esam gatavi šo procesu turpināt nākotnē. Paldies! Paldies! Desārneses kundze, paldies, priekšsādātāji, daudzi kolēģi jau teica aptuveni daudz to pašu, tāpēc es varu pievienoties šim konsensam. Ir absolūti skaidrs, ka ikvienam no mums, ka šīs sarunas aptver daudz ko vairāk nekā tikai brīvu tirzniecību. Tas ir strateģisks nolīgums, tas ir politisks nolīgums šī vārda cēlākajā izpratnē. Un, um, Pie tā mums ir jāstrādā. Es neatkārtošu visu to, kas jau tika teikts. Katram ir savas jutīgās vietas, katram savi svarīgākie jautājumi. Un tas viss tiks um, iekļauts uh, atzinumā parlamentā tā parasti notiek, bet uh, šī metodoloģija, kā mēs strādājam pie šī nolū, nolīguma ar uh, ievēlētās varas pārstāvjiem, ar uh, pilsoniskās savienības pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, e, te ir ārkārtīgi būtiski, lai komisija nonāktu pie konkrētiem secinājumiem, jo būs nepieciešami uh, zināmi jauninājumi, kā tas eh, pirms brīža izskanēja. Un gal galā es gribēju sacīt, ka mūsu parlaments un eh, precīzāk runājot mūsu komitejai būtu jāspēlē būtiska loma tuvāko mēnešu laikā. Mums uh, ir jābūt tam uh, spēkam, kurš uh, virza uz priekšu šīs sarunas ar Tunisijas um, parlamentu Domāju, ka jādomā arī par šo punktu, un mūsu parlamenta lomai būtu jābūt tādai, ka mēs uh, veicinām demokrātiju Tunisijā. Tas ir izšķirīgi. Liels paldies! Tā bija pirmā viedokļa apmaiņa, un par rezolūcijas priekšlikumu balsosim 19. novembrī. Diskutēsim par to. Un tagad pārējiem pie 18. punkta. Richt über Eiropas investīcija bankas tagadējais pārskats. Tagadējais darbības pārskats. Nevis nu, sevišķi tādēļ, ka EIB, tātad investīcija bankai, ir arī mandāts veikt investīcijas trešajās valstīs. External lending mandate, tā to sauc, tātad eh, arī, arī investīcija mandāts, nu tādēļ arī šeit. Eh, un tagad eh, mums vajadzētu pārunāt situāciju investīciju bankā. Žanikam Žado vārds mūsu um, slavenajam referentam. Eh, paldies! Ņemot eh, vērā laiku, es ceru, ka šīs diskusijas būs īsākas nekā iepriekš, un it īpaši tāpēc, ka mums būs iespēja atgriezties pie šī atzinuma. Kā jau jūs zinat, ik gadu Eiropas Investīcija banka publicē ziņojumu, uh, un parlamenta loma ir šo ziņojumu izvērtēt. Šis uh, ziņojums uh, tiek izvērtāts uh, periodiski ekonomiskajā komitejā un budžeta kontrolas komitejā. Šogad tas uh, notiek uh, budžeta kontrolas uh, komitejā, mm, ņemot arī vērā to, ka uh, Eiropas investīcija banka veic uh, ārējas darbības, un tāpēc arī mūsu atzinums šeit ir svarīgs. Es gribēju nāk klajā ar dažiem priekšlikumiem, kas izriet no šī parlamenta un no šīs komitejas paveiktā darba, runājot par eksporta kredītu aģentūrām, par atbilstību, par Eiropas investīciju bankas uh, darbību atbilstību un uh, eksporta kredīta aģentūru darbības atbilstību Eiropas Savienības mērķiem saskaņā ar uh, līgumu 21. pantu un uh, lielā mērā man, manā ziņojumā mans ziņojums ietek, ietekmējis arī no Ekonu komitejas 2013. gadā sagatavoto ziņojumu par Eiropas investīciju bankas darbību. Nu, te ir jādomā par to, kā saskaņot EIB darbības ar Eiropas Savienības uh, ārējās darbības mērķiem, kā jau es teicu, saskaņā ar līguma 21. pantu. Mēs uh, piedāvājam savā atzinumā, ka mm, Eiropas komisijai ir jāsadarbojās ar Eiropas uh, ārējās darbības dienas, lai izstrādātu 2016. gadā stratēģiju, kas mums ļaut labāk saprast, uh, Uh, nefinanšu, mm, e- Eiropas investīcija bankas nefinanšu darbību uh, politiku, lai tas atbilstu nabadzības izskaušanai, cilvēktiesību uh, situācijai Eiropas uh, strateģiskiem plānam cilvēktiesību jomā. Mēs zinām, ka EIB jau ir sagatavojusi ziņojumu šai komitejai. Tas notika pirms dažiem gadiem, un mēs zinām, ka EIB uh, ir eh, daudz eh, attīstījusies, progresējusi, uzlabojusi savu darbību gan caurskatāmības ziņā, gan eh, savu, savas darbības orientēšanas ziņā, un ir izstrādātas arī operatīvās vadlīnijas. Reģionāla tehniskās operatīvās vadlīnijas. Uh, Un, protams, ka tas ir ļoti būtisks solis. Otrais eh, darbības virziens ir eh, saikne starp EIB darbību un cilvēktiesībām, un te mēs uzskatām, ka Te vēl ir vieta uzlabojumiem. Te, piemēram, varētu minēt Azerbaidžānas, piemēram, kur Eiropas Investīciju banka 2014. gadā turpināja savu darbību par spīti tam, ka cilvēktiesību situācija šīs valsts teritorijā ievērojami pasliktinājās. Un varbūt eh, šis punkts te parādās vairākas reizes. Ir, mm, tā varbūt ir mm, jauna diskusija šajā komitejā, bet ir jādomā, kā palielināt uh, Eiropas tiesības sargalomu un saikni ar citām uh, institūcijām, lai nodrošinātu caurskatāmību, mm, sūdzību mehānismus, to, kā Eiropas tiesības sargs varētu spēlēt būtiskāku lomu mūsu institūciju darbā. Otrs punkts, domāju, ka tas jūs uh, nepārsteigs, ir klimats un uh, vide. Uh, jo E IB, protams, šeit ir panākuši progresu, izstrādājuši savu klimata stratēģiju, bet e, šo punktu ir iespējams e, vēl uzlaboti, tīpaši tajā brīdī, kad mēs gaidām Parīzes klimata konferenci. Bet arī, lai kādi būtu rezultāti, kas tiks panākt Parīzes klimata konkurencē, klimata jautājumi no darba kārtības nepaliks, tāpēc mēs nākam klajā ar rekomendācijām pār EIB aktīvu portfeli, kuram būtu jādod priekšroka projektiem, kas uh, dod uh, priekšroku decentralizētām, dekarbonizētām uh, sistēmām, ņem vērā rezultātus. Uh, CO2 samazinājumā uz katru kilovatstundu šos kriterijus, kas attiecas caurskatāmību un eh, finanšu starpniecību. Mums eh, tās eh, diskusijas, kas Eiropas parlamentā notika par zino, ziņošanu, parādīja, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka EIB ir jābūt prasīzākai attiecībā pret eh, finanšu starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, it tīpaši attiecībā uz dempingu, izvairīšanos no nodokļu eh, nomaksāšanas, eh, nodokļu nolēmumiem. Tas viss ir ļoti būtiski, kā jau es to sākumā pieminēju, un ir nepieciešams, lai sūdzību mehānisms EIB paspārnē tiktu attīstīts tālāk, lai mm, būtu iespējas veikt izmeklēšanu šajos eh, finanšu starpniecības pakalpojumos. Un tālāk, eh, kā jau es minēju, arī cīņa pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un eh, nodokļu paradīzēm, un te mēs uzskatām, ka IB varētu būt virzītājs spēks šajā cīņā pret nodokļu nemaksāšanu un pārliecinātos, ka tā ar savu finansējumu neatbalsta vai neveicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas uh, vai nodokļu paradīzes. Un visbeidzot, uh, kā jau es teicu, ir nepieciešams uh, izveidot sūdzību mehānismu EIB. Tas ir um, interesants mehānisms un šis jautājums, kas te varētu rasties, vai nevajadzētu izstrādāt uh, kaut kādu saprašanās memorandu starp EIB un Eiropas tiesību sārgu, lai nodrošinātu to, ka šajā jautājumā valda caurskatāmība un, un ka tiek uh, izmeklētas lietas, uh, kur uh, Uh, EIB mm, varbūt ir uh, netik veiksmīgi nodrošinājis finansējumu. Sīko, kungs, lūdzu. Sī, prezidente, eh, ho preso atto del suo invito ad essere breve. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es pilnīgi noteikti turēšu prātā jūsu ierosinājumu būt īsiem mūsu izteikumos. Es eh, piekrītu tam, ko kolēģis nu pat teica. Uh, bet ir kāda lieta, ko es gribētu īsumā pieminēt. Inte komitejas uzdevumi. Eiropas investīciju banka, protams, spēlē ļoti būtisku lomu ekonomiskajās attiecībās. Banka inicē finansēšanas projektus. ir jābūt atbalstam MVU internacionalizēšanai. Ir nepieciešami instrumenti, kas palīdzēs MVU attīstīties. Un ir, protams, jāaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības Eiropas Savienībā un pārējā pasaulē. Es nedomāju, ka mēs varam uzskatīt uh, paši par sevi saprotam to, ka Eiropas uzņēmumi ir konkurētspējīgi pēc definīcijas. Nu, lūk, labāk, labāki apstākļi un vairāk atbalsta MVU ir ārkārtīgi būtisks priekšnosacījums. Es gribētu, lai ziņojumā tas tiktu pieminēts. Paldies! Paldies, Adams kungs. Um, Paldies, priekšādātāji. Es vienmēr izsakojos īsi. Par mani nevajag satraukties šajā ziņā. Pirmkārt, jau ļoti svarīga lieta man sakāma. Es tik tiešām abrīnoju zaļos kā politiķus. Tīpaši jau Žado kungu abrīnoju. Uh, Nu, lūk. Un nu, tāpēc, ka zaļajiem ir politiskā platforma, kas uh, uh, uzņēmējdarbība Eiropā atgriezīs atpakaļ akmens laikmetā. Nu, un tas viss radīs uh, tikai ciešanas, bezdarbu un uh, ieņēmumu zudumu. Bet, nu, viņam tik ļoti labi sanāk darboties politikā, ka viņi tik tiešām īsteno lielu daļu savas darba kārtības. Nu, lūk, manā valstī viņam īpaši atbalsta nav. Uh, un eh, nu, cik nu šis atbalsts nāk, tas ir no nu, galēji kreisajiem. Bet, nu, jebkurā gadījumā, ja runa bija, piemēram, iepriekš par eh, eksporta kredīta aģentūrām, uh, Uh, kas uh, apdrauda, uh, piemēram, tāds uzņēmums kā Rolls-Royce manā valstī un dzinēja tirgotājs viņu valstī, nu un tagad viņš ir ķēries pie Eiropas investīcija bankas. Es pats pirms kādiem četriem gadiem rakstīju ziņojumu par to, nu un, nu, kā jau tas notiek Eiropas institūcijās, tad um, jāsaka man par pārsteigumu Eiropas investīcija banka diezgan labi darbojas. Uh, uzņēmējdarbības vidē. Nu, un eh, no Žado kunga mēs tā ļoti šarmanti dzirdām eh, centienus politizēt Eiropas Investīcija bankas eh, darbības un saskaņot to visu ar zaļo mērķiem. Nu, protams, lieliski, ja jums tas izdosies, un tas tā kā viens politiķis otram, bet tas būtu ārkārtīgi kaitējoši. Uh, manu vēlētāju un manas valsts interesēm, ja jebkas no tā, kas mums tiek piedāvāts, eh, tik tiešām tiktu apstiprināts un ieraudzītu dienas gaismu. Nu, jāsaka, kritizējot Džado kungu un zaļos, mēs, eh, atšķirībā no sociālistiem, EPP un citiem, eh, tik tiešām atbalstām caurskatāmību. Nu, un šos te aspektus Žado kunga atzinumā atbalstīšu komitejā un plenāšu sēdē. Paldies! So, perhaps a new kind of collaboration, <laughs> but a surprise, but <laughs> nevertheless. Uh, milzīgs uh, pārsteigums, protams, ir Džūlēn vārds. Paldies. Nu, esmu mazliet pārsteigta. Jo es gribēju teikt, ka tiešām atzinīgi vērtētu diskusijas par caurskatāmību, bet, nu, lūk, tagad jau, kad esmu, tā teikt, iedalīta kādā kategorijā no citas politiskās partijas puses, nu, tas varbūt uzsver um, šo vēlmi tikai vēl vairāk. Tas, ko mēs gribētu akcentēt uh, ziņojumā, ir uh, saiknis starp Eiropas Savienības tirniecības politiku un uh, EIB ārējām darbībām. Tie ir divi atzari Eiropas ārējām darbībām. Ziņojumā, atzinumā lielā mērā runa ir par šīm te politiskajiem aspektiem. Uh, Proti, ka abos atzaros lietām būtu jāvirzās vienā virzienā. Nu, un šajā ziņā SNT grupa arī nāks klajā ar priešlikumiem. Līdzīga gara priešlikumiem, par kuriem par daudziem droši vien varēsim vienoties. Nu, ir tā, ka ikvienam ikgada ziņojumam ir sava nozīme, bet 2014. gada ziņojums droši vien ir viens no pašiem interesantākajiem, cik tā runa ir par EIB. Uh, Tas bija pirmais gads jaunajā finansēšanas periodā. Mums bija 13 miljārdu garantijas piešķirtas EIB. Nu, un mēs arī vērojām, kā EIB īsteno ievērojamas aizdošanas um, darbības um, dažām ļoti nestabilām, um, ļoti nestabiliem reģioniem mums kaimiņos. Uh, Nu, un es domāju, ka ir vērts atzīmēt, ka trešdaļa no Eiropas Savienības finansējuma Ukrainai nāca no EIB 2014. gadā. Nu, un tas atspoguļo to, kāda ir EIB loma eh, Eiropas Savienības ārējās aktivitātēs. Nu, un um, gadījumos, kad banka rīkojas tādās ļoti jūtīgās uh, zonās, uh, tad ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai tā darbojas saskaņā ar kopējo savienības politiku. Ikad ziņojumā ir arī uzsvērts, ka 15% no EIB aizdevumiem nonāca um, Karību jūras un uh, Klusa okeāna valstu reģionā. Uh, Nu, tas bija tas pats gads, kad uh, tika noslēgtas sarunas par vairākiem ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Nu, un es tiešām uh, no sirds piekrītu Jāneka teiktajam, uh, proti ir jāskatās tā, kā šie līdzekļi uh, tiek. Uh, tiešām izmantot un virzīti, lai saprastu, uh, vai tādi mērķi kā nodarbinātības vairošana, darbspēka tiesības, cilvēktiesības, ilgspējīga attīstība, vidas aizsardzība, uh, lai šie mērķi tiešām tiktu ievēroti. Mikro uzņēmumi spēlē ārkārtīgi būtisku lomu, tātad nav runa tikai par MVU, bet arī par mikro uzņēmumiem un atbalstu tiem. Mēs nāksim klajā ar virkni grozījumu šādā un līdzīgā garā. Gribam uzsvērt to, ka ir nepieciešams panākt līdzsvaru starp priekšlikumiem EIB un tā pašā laikā zinām elastību, kāda EIB ir nepieciešama, lai reaģētu, piemēram, krīzes situācijās un lai nodrošinātu to, kā aizdevumus iespējams izsniegt uh, īsā laikā. Lūk, uh, tādas ir uh, sociālistu grupas uh, domas, un, uh, protams, gaidām sadarbību ar jums uh, darbā pie šī ziņojuma. Paldies! Protams, uh, ir saskaņot politika nepieciešams starp Investīciju banku un komisiju Bet, nu, izskanēja arī šādi tādi vērtīgi ierosinājumi. Helmut, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Vēlos paust atbalstu Janikai zīmētajai pieejai. Jā, 13. gada gadējiem pārskatiem būtu jākalpo kā mm, paraugam nākam, nākamajam ziņojumam. Un nu, tur jāraugās no vienas puses uz kritisko situāciju, kāda veidojusies no investīciju viedokļa Eiropā, kā tādā etalona, lai paskatījos, nu, kur tad jāpiestrādā pie ārējām attiecībām. Kur tad e, investīcija banka varētu spēlēt eh, šo specifisko ārēju attiecību aspektu. Nepieciešams sadarbības starp Janiku un saviem kolēģiem. Finanšu komiteja kādu lomu spēlē? Nosakot to, kā mēs varam nodrošināt zināmas investīcijas, uztaustot eh, kreditorus um, savienības iekšējās ekonomikas attīstības eh, sekmēšanai, uzdot jautājumu, ko tas nozīmē no starptautiskās eh, tirsniecības stratēģijas viedokļa Eiropas Savienībai. Nu, un te nu es nonāku līdz nākamajam komentāram, ka lūk gaidu no komisijas. Lūk, ko komisija grasās laist klajā starptautiskās tirsniecības stratēģiju nākamajiem desmit gadiem. Nu, kad komisija saskat šo miedarbību? Su komisijas investīcija bankas viedokli. Jūs um, vedat arī īpašu darbu grupu šiem nolūkiem, šīs stratēģijas veidošanai. Un galvā mums pašiem arī kāda atbildība, mēs domājam par uh, arī ar starptautisko tirzniecību. Mums jāņem vērā partneru valstu intereses. Tā kā lai nesanāk tā, ka stratēģija, pie kuras mēs strādājam, kalpo tikai mūsu interesēm, bet jāpanāk, lai šī stratēģija būtu apusēji, saprotot, ka ar šīs stratēģijas palīdzību mums jāsniedz palīdzīga roka arī trešo valstu un citu partneru valstu attīst, attīstībai, nu, piemēram, kā Tunisai. Paldies! Paldies komisijai vārds. Laura Bičizau komisijas vārdā. Nu. No, not here, anybody. Kā viņas nav šeit? Nu, varbūt vēl kāds tad cits gribētu izteikties komisijas vārdā viņas vietā. Nē. Tiešām neviens? Paldies priekšstādājai, saka komisijas pārstāvs varu vien atbildēt uz pēdējo uzdoto jautājumu, ko vecāja Šulc kungs par gaidāmo tirsniecības stratēģiju, un vai to izstrādājot ņemsim vērā mūsu tirsniecības partneru intereses. Nu, protams, eh, būtu muļķīgi mēģināt aiz, aizstāties pa priekšu šīs stratēģijas uzstādījumiem, pēc trīs nedēļām tā tiks laista klājā, bet katrā ziņā var būt droši, ka tas, ko ierosināsim, būs uz nu, tādām vērtībām balstiet tirsniecības politiku, kurā noteikti viennozīmīgi tiks ņemti, ņemtas vērā arī mūsu tirsniecības partneru intereses, sevišķi, kas attiecas uz attīstības valstīm. Bet tas ir viss, ko var sacīt pat labāk, jo tirsniecības eh, ģenerāla eh, direktorāta pārstāv neatbild par attiecībām ar investīciju banku. Labi, tad tagad vēl vārds referentam, saka priekšstādātājs referents eh, Žadokungs. Jā, paldies. Eh, nu, neļaušos emocijām, bet eh, katrā ziņā vēlos atbildēt uz dažu kolēģu sacīto viens no jautājumiem, ko varbūt tiešām vajadzēja uzsvērt vairāk bija jautājums par MBU. Es zinu, ka lielām bankām, protams, ir reizēm sarežģīti uh, rast īstos instrumentus, ar kuriem atbalstīt eh, MVU, bet nu, tieši tāpēc pie šī jautājuma jāpiestrādā. Piefiksē arī kolēģi paustos komentārus. Nu, kā mūsu brīt kolēģiem atbildot, eh, jāsaka, ka tātad eh, runājot par uh, Nu jā, nu, varētu sacīt, ka zaļā partija pilnīgi nevajadzīga un triviāla. Nu, ja reiz tā, tad kāpēc mums jāatsaucas dot? Bet, ja tomēr kaut kāda nozīme mums ir, nu, tad uh, jums uh, šķiet, ka ilūzija, ka zaļā partija ir atbildēja vai par Eiropas visu dibināšanas līgumu uh, saturu. Nu, ļaujiet man pabeigt, pirms jūs ķerties pie mikrofona. Jā, mm, jūs sakāt, ka pilsoņi ir vīlušies. Um, un ka tad atšķiras mūsu saistības principi un darbība. Bet, eh, ko es vēlos uzsvērt savā ziņojumā, vēlos uzsvērt to, ka tas, ko Eiropas Savienība dara, būtu jāpieskaņo Eiropas eh, mēķiem. Un šie mēķi jāpakļauj mūsu kopējām interesēm. Jūs kritizējat mūsu ziņojumu par eksporta kredīta aģentūrām. bet kā gan ar uh, korupcijas skandāliem, kas uh, um, apvīja pretu investīciju aģentūru. Šo darbu veic NBO, politiskās partijas arī man, manis paša. Nedomāju, ka jūs atbalstītu tādu uh, informācijas uh, trūkumu, korupciju. Jūs uzdodaties par evolucionāru. Un tad droši vien jūs eh, neatbalstīt nevienu ekonomisko modeli, kas, eh, eh, kas izraisa bezdarbu Eiropas Savienībā. Nu, un gala beigās atbalstīsiet mūsu ziņojumu. Paldies, Žanika kungs! Interesanti, ka saka Dartmut kungs, ka Ehm, jums Francijā nu neviens nav pavēstījis par, par, par to, ka konsistence, tā, tā, tā biezums tā sacīt, ir, tas ir ehm, ra, raksturojoša īpašība sviestam, nevis politikai. Nu, sviests vārds, sakot, no jums puses, franču kolēģi. Nu, labi, varbūt šo diskusiju par sviestu jūs varat turpināt arī kuluāros. Paldies, Anika. 19. un 20. darba kārtības punkts. Uh, kopēja diskusija par diviem līdzīgiem likumdošanas aktiem, kas ir nepieciešami, lai mm, realizētu astācijas nolīgumu ar Moldavu un Grūziju pilnībā. Sākumā došu vārdu komisijai. Šie priekšlikumā prezentācijai demonstras pārstāvis runās komisijas vārdā. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Nu, un paldies, ka esat mūs uzaicinājuši. Es īsumā runāšu par abiem jautājumiem darbu kārtībā. Nu, un tad cerams, ja būs kādi jautājumi, varēsim uz tiem arī atbildēt. Komisija piedāvā divas regulas, eh, kas ir saistītas ar um, nolīgumiem ar Moldovu un Grūziju. Nu, un eh, paskaidrošu to kopējo kontekstu sākumā. Runa ir par divpusējām um, sevkārt klauzulām uh, un citiem juridiskiem instrumentiem, kas ir uh, nepieciešami, lai varētu šāds mehānisms izmantot Eiropas Savienībā. Piemēram, mums ir jāprecizē nosacījumi, kādos uh, šie te um, juridiskie mehānismi un um, divpusējās klauzulas var tikt izmantotas. Mm, tas ir procedūras, kas ir eh, saistītas ar lēmumu pieņemšanas procedūru. Nolīgumā ar Moldovu ir eh, iekļautā mm, divpusēja sevkārt klauzula, nu, un eh, savukārt nolīguma ar Gruziju tā nav. Nu, un ārpus nolīgumos ir iekļauts arī tāds apiešanas mehānisms atsevišķiem lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem. Abām, abu regulu ir priekšlikumi veidotu juridisko ietvaru šo te nolīgumu īstenošanai. Priekšlikumi lielā mērā ir balstīti uz uh, līdzīgām īstenošanas regulām, uh, par ko ir uh, vestas sarunas un panākt vienošanās starp trim institūcijām, uh, visiem nesenajiem brīvās tirzniecības nolīgumiem, kas šobrīd ir spēkā. Um, piemēram, uh, nolīgums ar Koreju, uh, kura īstenošanas regula tika publiskota 2011. gadā, Centrāla Amerikas brīvās tirniecības nolīgums, kur īstenošanas regula tika publicēta 13. gadā, un Kolumbijas un Peru nolīgums, kur īstenošanas regula arī tika publicēta 13. gadā. Nu, un eh, tāpat es jums eh, pastāstīšu arī mazliet detalizētāk par šiem divu veidu instrumentiem, um, kādus eh, satura piedāvātās regulas. Pirmkārt, šī ir divpusējā sevkārt klauzula. Kā jau teicu iepriekš, šāds instruments ir iekļauts nolīgumā ar Moldovu. Tikai un vienīgi. Ko tas nozīmē? Mm. E, tad, kad tiešniecības liberalizācijas rezultātā mēs e, vērojam importu pieaugumu, kas e, varētu nopietni apdraudēt savienības nozares vai ražotājus, kas ražo līdzīgus vai tieši salīdzināmus produktus, tad šī te apusējā klauzula ļauj vainu atkal ieviest iepriekšējo nodokļu likmi vai arī apturēt turpmāku liberalizāciju. Citiem vārdiem sakot, tas ir drošības tīkls. Gadījumos, kad tarifu samazināšana vai likvidēšana radītu ievērojumu importa pieaugumu. Nu, protams, ka importa pieaugums ir normāla tirgus, tirzniecības liberalizācijas normāls sekas. Nu, līdz ar to arī jānorāda, ka te runa ir eh, tik tiešām par eh, būtisku pieaugumu, kas tā, apdraud savienības ražotājs un nozeres. Un tai pašā laikā tas ļauj arī nozerei iegūt zināmu laiku, lai pielāgotos izmaiņām, un tāpat ir arī tāds pagaidu atvieglojums. Šī instrumenta status atbilst tiem drošības pasākumiem, kas ir arī PTO nolīgumos. Tur arī ir runa par krāsu importu pieaugumu, kas būtiski kaitē vietējiem ražotājiem. Saskaņā ar mūsu priešlikumu, ja šī safeguard klauzula status spēkā tiktu izmantota, tad būtu izmeklēšanas periods seši mēneši un iespēja to pagarināt uz vēl trim mēnešiem. Mm, pagaidu pasākumus varētu īstenot uzreiz, eh, te runa varētu būt par 200 dienām, uzsākot izmeklēšanu, izpēti, un pasākumi tiktu ieviest uz maksimums diviem gadiem, ar iespēju pagarināt uz vēl diviem gadiem. Tālāk jau šie te pretapiešanas mehānismi. Um, tie ir iekļauti abūs nolīgumos gan ar Moldovu, gan Gruziju. Uh, kā jau teicu iepriekš, runa ir par atsevišķiem lauksaimniecības un pārsādātiem lauksaimniecības produktiem, uh, kas tiek uzskatīti par uh, jūtīgiem Eiropas Savienībā sarunu vešanas laikā. Gadījumā, jā, tiek panākta kaut kāda noteiktā gada vērtība, ko tehniski runājot sauc par tādu trigger volume, par darbības aizsākošu lielumu, eh, tad eh, lielbiežās var apturēt uz eh, sešiem mēnešiem. Šī apturēšana attiektos uz gadījumiem, kad tirzniecības partneris nevar vai nu pienācīgi parādīt vai pamatot, ka eksportētās preces tiešām nāk no viņa teritorijas. Nu, protams, īgara ziņojums būtu jāiesniedz Eiropas parlamentam un arī padomēji to darītu komisija, attiecībā uz nolīguma tiešniecības sadaļu un piemērošanu, ja to nosaka attiecīgās īstenošanas regulas. Divpusējās safeguard klauzulas un, nu, pat minētiem instrumenti līdz šim nekad nav tikuši izmantoti. Paldies! Paldies! Vērts referentiem. Šots kungs, Helmuts Šots par Moldovu. Lūdzu. Paldies. Paldies komisijai par sniegtiem skaidrojumiem. Jā, jūs kādā sacījāt, ka šeit šis mehānisms praksē nekad vēl nav pielietots, tā kā, nu jā, mēs šeit runājam tiešām par tādu pajaunu jomu, kur mums īsti pieredzes nav, bet tomēr tāds etalons mūsu rīcībā šeit ir. Proti drošības klauzulas, eh, kuras ir figurējušas nolīgumus ar Centrālu Amerikas valstīm, ar Kolumbiju un Peru, horizonu un eh, šādā virzienā arī tad jāstrādā attiecīgi. Protams, jāskatās arī kādas ir atšķirības sādzāmā ar šiem eh, no līgumiem un, un eh, drošības klausulām, kuras es pieminēju. Un šeit atšķirībā no manas pieminētajiem noliegumiem te būtu jāuzsver, ka, diemžēl, patiesajā regulā konkrētie drošības pasākumi, drošības pasākumu ieviešana, uzspiežana, uh, neparedz mierīs līguma asociācijas komitejā um, nolīgumā ar Moldovu. Vismaz šāda mehānisma nav. Ļoti žēl, ka tā. Varbūt mēs varētu saņemt informāciju, kādēļ um, šāda iespēja tur nepastāv un ko gan varētu darīt, lai tomēr to mainītu. Nu, pieļauju, ka iespējams, ka šī šīs regulas īstenošana tomēr būs nepieciešama, ka šādas divpusējās drošības klauzulas līgumā, asociācijas nolīgumā ar Moldovu un brīvā tiesniecības nolīgumā ar Moldovu tomēr būtu nepieciešams. Bet jāskatās, kāda ir reālā situācija, par kādām precēm tad īsti ir runa. Nu, Komisija arī uzsver, ka, protams, patreizajā situācijā pārstāja runa par lauksaimniecības produktiem. Nu, līdz ar to es jā, saprotu, ka Tie ir tādi delikāti, sensitīvi produkti, un šeit ko pats arī tad jautājums par, par um, termiņiem, par grafikiem. Nu, te ir runa par um, lauksainicības produktu un pārstāvēto produktu izcelsmi. Nu, un šo produktu mārķēšanu. Un, nu, attiecīgi, mārķēšanas normas arī šeit tad ir tās noteicošās, jo sevišķi mums nav pa Moldovu Bet iespējams, ka otrs referents uzstājas arī, ka Gruzijas sakarā tas ir tomēr arī būtisks jautājums. Jā, lūdzu, pastāv uh, krāpšanās, korupcijas risks šeit, ja runa par produktiem un to maķējumu. Nu, varbūt komisija varētu paskaidrot, nu, kāds pasākums tad uh, komisija iedomājas, lai uh, samazinātu šos riskus un uh, vai un kādā veidā no paša sākuma tiks nodrošināta sadarbība ar Moldovi, Moldovas iestādēm šai jautājumā. Nu, visbeidzot, tad uzsvēršu vēl, ka Esmu nu pat sācis darbu pie šī dosē, un man atzinuma projektu saņemsiet uh, nākamajā interkomitejas eh, um, sanāksmē. Sākumā komitejā to skatīs, nu tad mums būs iespēja arī um, nedaudz pieskarties pie šī priekšlikuma neansēm arī vairāk. Paldies! Nu, un tev ir Lāns Peļķkungs, kurš ir referents uh, Gruzijas regulas uh, sakarā. Paldies! Nu jā, te, te viss jau te izskanēja, runājot par. Uh, abām regulām. Mēs saņemam informāciju no komisijas par tehniskām niansēm, un šo, šos kungs savukārt pieminēja dažas no lielākajām problēmām, kas ir kopējas abiem labām šīm regulām, gan Grusijā, gan Moldavē. Dažas dom, pārdomas no, domas no manas puses, respektīvi. Jā, ir runa par potenciāliem krāpšanās gadījumiem, kas varbūt vērojami tirsniecībā starp Grūziju un Eiropas Savienību, bet tāpat laikā tādu paredzamu, prognozējumu draudu, tādu risku, ka tiešām būtu pamats uzskatīt, ka atsevišķi produkti, produktu kategorijas tiešām um, varētu krāpnieciskā ceļā tikt ievesti Eiropas Savienībā, un nu, šāda riska īsti nav pat labi. Komisija arī pareizi atzīmēja, ka šo um, mehānismu, tātad um, pret krāpniecības mehānismu praksē komisija nekad tā arī nav izmantojusi. Nu, līdzīgi kā ar Moldovu vēl, jūs, es uzsvēru, ka pat cik eh, arī Grūzija ir divi um, reģioni, kas atšķiršies no Grūzijas, Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Nu, vajadzētu tomēr uzsvērt, ka komisija ir strikta šai, šai sakarā, ka produkti, kas ir ražoti Abhāzijā vai Dienvidu eh, Osetijā, viņus arī vajadzētu noķert attiecīgi un nevajadzētu pieļaut šo produktu eksportēšanu Eiropas Savienībā, ja mēs runājam par brīvo tiesniecības un asociācijas nolīgumu. Un pievienojos Šilts kungam, lūdzot skaidrojumus attiecībā uz to, kā tad praksē strādā šis mehānisms nu, un kāda pasākuma tiks eh, īstenota. Nu, un tad, protams, jautājums arī par eh, atzinumu projektu, kad tas tiks laists klajā. Nu, ka būs gatavs, tad arī stādīšu to priekšā. Visdrīzāk, ka nākamajā interkomitejas sanāksmē. Paldies! Paldies, eh, vārds ēnu referentiem. Vinklērkungs pirmais. Chairman, dear colleagues. Paldies priekšādātāji kolēģi, paldies arī komisijas pārstāvim par uh, informāciju un, un pāris vārdos par Moldovu. Tāpēc, ka, nu, ja mēs esam tādi realistiski, tad nav īpaši daudz iemeslu bažīties par to, ka varētu rasties kaut kādi pārkāpumi attiecībā uz um, nolīgumu ar Moldovu. Uh, Viņiem ir uh, pavisam neliels tirgus, aptuveni 0,1% no Eiropas Savienības kopējā importa. Teorētiski, protams, varētu būt uh, šāda krāpšanās mēģinājuma ar produktiem. Mēs jau zina, ka arī Moldova ir uh, Piedņestra, šis īpašais reģions, uz ko neat, nu, tā teikt, kas nav gluži uh, Eiropas Savienības uh, karotākais eh, sadarbības partneris. Nu, tāpēc ir svarīgi, lai mums būtu godīgas attiecības starp partneriem. Mehānisms ir tāds uh, drošības tīkls, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai visas darbības būtu caurskatāmas, nu, un, eh, ja iespējamā potenciālā izmeklēšana būtu balstīta uz objektīviem, skaidriem kritērijiem. Vēl tikai viena tāda ideja, tā kā mēs par to 14. gadā savā komitejā esam runājuši arī pāris gadus e, iepriekš, pāris dosies saistībā ar Moldovu, mēs vienmēr esam cerējuši, ka mūsu ekonomiskie un tirzniecības pasākumi tuvinās Moldova Eiropas Savienībai. Man ir arī skaitļi, es tos nesaukšu. Bet, nu, ir skaidrs, ka šis brīvās tirdzniecības nolīkums, kas tiek provizoriski īstenots, sākot ar uh, iepriekšējā gada septembri, jau ir uh, izraisījis, zinām, pozitīvu ietekmi. 20% pieaugums um, Moldovas uh, importā uz Eiropas Savienību. Tas varbūt nav tāds ārkārtīgi iespaidīgs skaitlis, tīri matemātiski, bet tā ir ļoti laba tendence. Un uh, mūsu lēmumi, mūsu komitejā arī pilnīgi noteikti ir devuši savu pienesumu. Paldies! Paldies, vārds Dantīkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties arī komisijai par sniegto informāciju. Paldies arī par regulas projektu. Es domāju, ka mums uh, Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tiešniecības attiecības ar Moldovu ir būtiskas, ja mēs vēlamies attīstīt un atbalstīt uh, reformas uh, Moldovā. Es domāju, ka šis tiešniecības iznākums uh, arī ir vērojams, ir vērojams būtisks pieaugums tiešniecības apjomos pēdējos gados. Nu, nepilnīgi noteikti šeit safeguarda klauzulas regulās ir noderīgas. Mēs, protams, ceram, ka tās praksē vajadzīgas nebūs. Tomēr tas ir labs drošības tīkls uh, Eiropai uh, pret uh, iespējamiem ļaunprātīgas izmantošanas uh, nolūkiem. Es domāju, ka regulas ir uh, labas un uh, kopā ar pārējiem referentiem arī atbalstīsim ziņojumu ar nepieciešamajiem grozījumiem. Uh, lai garantētu to, ka mums ir nepieciešami drošības pasākumi, lai aizsargātu Eiropas tirzniecības politiku. Moizera kungam vārds. Paldies, priekšādātāji. Pāris vārdi par nolīgumu ar Grūziju, bet, nu, pēc idejas tie ir tādi horizontāls dabas jautājumi. Būtu attiecināmi uz abiem nolīgumiem divpusējās safeguard klauzulas ir nu, tādas tipiskas, um, ierastas klauzulas divpusējos nolīgumos, um, bet eh, šī te paret ļaunprātīgas izmantošanas klauzula ir nu, tāds inovatīvs instruments. Nu, un tā ir tikusi izmantota, lai mazinātu bāžas par eh, liberalizācijas ietekmi. Tas nozīmē, ka attiecībā uz daudziem lauksaimniecības produktiem pilnīga liberalizācija nav notikusi. Nu, lūk, lai risinātu iespējamās problēmas, komisija nāk uz klājā ar šo te anti-circumvention eh, mehānismu. Nu, tas Šauts kungs jau arī par to izteicās, um, proti, ka ir iespējams korupcijas risks, un tas ir jārisina. Nu, jāsaka, ka pēc idejas tas ir ekonomisks instruments. Nu, un eh, komisijai ir jāpaziņo, Grūzijai, ja kaut kāda importa apjoma tiek pārsniegti. Tas ir tātad pienākums. Korupcijas jautājumi ir risinājumi citur, lai cik neupietni tie arī nebūtu. Nu, un Grūzijai nav iespējas piemērot šādu te klauzulu. Lūk, tā kā tas ir tāds vienpusējs pasākums, tātad aizdomas par otras puses vainu, bet, nu, pēc idejas tas ir ekonomiskas dabas instruments. Un šajā kontekstā man gan ir jautājums komisijai, kāpēc ar Moldovu mums ir šī divpusējā sevgārda klauzula un ar Gruziju nē? Nu, un es domāju, ko atbilde tad tā, um, būtu arī uh, atbildi uz Šalckunga jautājumu par šādu te draucīgu risinājumu un strīdus izšķiršanas um, mehānismiem. Paldies. Paldies, Savarī kungs. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji! Ja es redzu pamatu komisijas priekšlikumam, ja pareizi saprotu, par ko runājam, tad uh, tāds teorētisks instruments, ko varētu izmantot uh, nepieciešamības gadījumā, un tas varētu aizsargāt uh, Eiropas Savienības tirgu. Uh, jo īpaši jau tādās delikātās lauksaimniecības produktu jomās. Gadījumā, ja būtu vērojami, zināmi, draudi vai nestabilitāte, pārmērīga importa rezultātā no šīm te divām valstīm. Es domāju, ka, ja mēs visu skatām kontekstā, tad eh, redzam, ka gan eh, Moldovai, gan eh, Grūzijai Eiropas Savienība ir pats svarīgākais tirzniecības partneris. Un nav līdzsvaru starp Eiropas Savienības eksportu uz šīm valstīm un šo valstu importu Eiropas Savienībā. abās valstīs ir eh, ievērojams imports no Eiropas Savienības, bet eh, šo valstu eksports uz Eiropas Savienību, nu, nu nav tā, ka ir absolūti niecīgs, bet, eh, nu, tāds diezgan zems. Par spīti arī būtiskajam pieaugumam Gruzijas un Moldovas tirdzniecības bilancē ar Eiropas Savienību. Uh, pēdējos mēnešos, jo īpaši jau Moldovas gadījumā mēs varam runāt par diezgan tādu krasu pieaugumu, bet, eh, nu, jebkurā gadījumā es nedomāju, ka būtu kaut kādi eh, tūlītēji draudi. Eh, tiesa ir labi, ja mums ir tomēr šādi tie instrumenti, tātad kabatā, ja nepieciešams, to es saprotu. Varbūt pāris jautājumi komisijai. Vai ir kaut kādas konkrētas valstis, konkrēti produkti, uh, Eiropas Savienībā, kas varētu radīt bāžas, ja runa ir par šādām situācijām. Nu, es pieņemu, ka te lielākoties ir mm, runa par lauksaimniecību. Un eh, šis te savstarpējīgums. Ja Moldovai un Grūzijai būtu iespēja ieviest līdzīgus instrumentus attiecībā uz eh, Eiropas Savienības importu. Paldies, Takos kungs, lūdzu. Takos kungs, labrīt, jūs vārds. Vai jums būtu kāds vietas vārds padomā, jūs galu galā esat ēnu uh, referents? Nu, kāpēc gan ne, ja akurāt vajag par Gruziju var šo to darīt, eh, izpausties. Tāda šī nolīguma mērķis, eh, respektīvi, tas ir viens no diviem nolīgumiem. Apstādā gada oktobrī Bristols iemās šīs saistības, noslēgt attiecīgu līgumu, ņemot vērā tajā gadā notikušie militāru konfliktu starp Grūziju un, un Krieviju. 500 miljonu eiro atbalstam tika apsolīti. Un Eiropas eh, brīvās tirdzniecības nolīgums ar Grūziju paredz eh, būtisku finanšu atbalstu Gruzijā ar citu instrumentu palīdzību. 13. gada augustā padomē un komisijā tika pieņemts eh, lēmums noslēgt brīvās tirdzniecības līgumu un atbalstu 64 miljonu eiro apmērā. Tāda programma Rusijai. 33 miljonu aizdevumos, 33 uh, eh, grantos. Un attiecīgais līgums tika pasniegts uh, eh, 14. gadā. Un pirmās uh, summas tika izmaksātas 15. gada janvārī, atlikušās aprīlī. Bet otrā daļa, 33 miljonu eiro, ir plānots izmaksāt šī gada rudenī. Ar priekšnosacījumu, ka starptautiskā valodas fonda programma tiek turpināta īstenot, un uh, Grūzija turpina arī veikt uh, politiskos pasākums, kas figurē izpratnes memorandā. Šos pasākums um, varētu iedalīt četrās tematiskās jomās - uzlabot valsts finanšu pārvaldi, stiprināt uh, sociālās drošības tīklu, uzlabot eh, banku sektoru regulāciju, konkurences politiku, kuras mērķis ir eh, realizēt brīvo un padzināto tirdzniecības nolīgumu. Tādēļ vēlos vaicāt, vai Gruzija arī sekos šiem priekšnoteikumiem, vai tā ir pelnījusi otrās atbalsta programmas īstenošanu, otrās atbalsta summas eh, saņemšanu, un kad šī summa varētu tikt arī izmaksāta. Un otrkārt, 12. gada ekspozīcijas izvērtējums. Uzrādīja trīs rekomendācijas, kas bija jāņem vērā, domājot par MFA darbību Gruzijā. Pirmkārt, koncentrāk, kon konkrētāk jāformulē priekšnotiekuma palīdzības saņemšanai. Otrkārt, jāsās, kāda likuma tiek pieņemta parlamentam. lai uzlabotu to, kā MFA instrumenti tiek izmantoti un īstenot attiecīgi valstī. Vai komisija varētu pakomentēt, kā tad šīs mācības ņemts vērā un kas, eh, kādas secinājumi tā izdarīt? Paldies. Thanks a lot. This was also uh, for, for the next item for the MFA. Jā, un tas attiecas uz nākamo jautājumu, uz um, MFA makrofinansālās palīdzības sniegšanu trešajām valstīm, nu, labi, tad, nu, jautājums komisijai par šiem drošības līdzakļiem un jautājumiem izskanēja šādi tādi jautājumi komisija, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādētāji. Par um, krāpšana, krāpšanās uh, apkarošanas mehānismu, kā pareizi teika, uzsvērts, uh, tas ir tāds kā drošības tīkls. Mums nu, tiešām domās tām, lai cīnītos pret uh, iespējamo krāpšanos. Mm krapšanos ar tādiem delikātiem, sensitīviem lauksansības produktiem. Un to varētu uzskatīt arī par uh, autentisko ražotāju aizsardzību Gruzijā un Moldavē. Lai tātad viņu ekonomisko sniegumu neapdraudētu um, iespējamais uh, viltoto produktu ieplūdums uh, tirgu, kas eventuāli tālāk nonāk Eiropas Savienībā. Šis mehānisms ir nodalīts no izcelsmes kontrolas mehānisma, lai gan pēc definīcijas Moldovā, Moldovā ir uh, jāpierāda, ka eksportējumie produkti ir, ir uh, ražoti Moldovā, tad, ja viņi, lai viņi pretendētu uz uh, beznodevu režīmu. Turklāt nolīgums uh, dod iespēju arī pieprasīt preču izcelsmes pārbaudi, ja ir kādas aizdomas vai pamats domāt, ka šīs preces ir apgājušas tās sacīt sākotnējās prasības. Nolīgums dod iespēju Savienība pieprasīja papildus uzlabot administratīvas darbību muitas lietās no Moldovas un Gruzijas iestāžu puses, tas kādā pieprasīt arī ad hoc inspekcijas. Domāju, ka jautājums um, par um, nolīgumiem ar Centrāla Amerikas um, valstīm un šī asociācijas komiteja, kas figurē dažos jautājumos, šai sakarā nu, Man jāsaka, ka runājot par Centrālu Amerikas eh, nolīgumiem asociācijas komiteja, ar to tiešām ir jākonsultējas pirms tiek pieņemta kā drošības pasākumi. Moldovas gadījumā tā gluži nav. Jo FTA saruna gaitā par šādu mehānismu sarunas netika vestas un eh, nu, šādas iespējas līdz ar to arī nav. Nu, turklāt vēl būtu jāpiebilst, ka Runājot par drošības pasākumiem nolīgumam, par šo pasākumu iekļaušanu, sākumā jāpieņem lēmums, vai tas vispār ir nepieciešams, protams. Jo ja tarifu, tarifs var ātri, nu, tātad um, novērst, um, nu, tad uh, drošības tīkls var būt nepieciešams nodevas gadījumā. Tieši Moldovas iestādes pašas pieprasīja, lai būtu šādi divpusēja drošības uh, līdzekļi. Eiropas Savienība to nepieprasīja, to vēlējās tiešām Moldovas iestādes. Nu, Grūzijas gadījumā gan tā nebija. Pastāv zināms atšķirības ar nolīgumiem, arī drošības klausulām, bet tas atkarīgs no sarunu gaitas tiešām. Komisijas loma šeit ir vien pārdomāt un ņemt vērā iztērēšanas regulās, um, atspoguļot to, kas figurē līgumas, balstīties iepriekšējo pieredzi, kāda gūta starpībās ar trim institūcijām, pieņemot uh, iepriekš, iepriekšējos līdzīgus līgums. Šie, ko uz vairiem jautājumu atbildēju, un nu ja nu vēl ko esmu pieminis, tad uh, droši atgādiniet man. Paldies, nu vai tad mums vajadzētu atgādināt kaut ko, vai kāds no referentiem kāds ko vēlētos sacīt, Lansboļa kungs, jūs, ne? Šulca kungs arī ne? Nu, tad labi, tad noslēdzam debats arī par šo jautājumu. 19. novembrī spriedīsim par ziņojuma projektiem, varbūt nedaudz ātrāk, nu tad jau redzēs. Labi, paldies! Nākamais punkts, 21. kārtības punkts. Komisijas ziņojums um, Eiropas parlamentam un padomē par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešajām valstīm 14. gadā. Nu, te bija daudz programmas Ukraina, Grūzija, Tunīzija, Jordāna, Kirgistāna. Lielākās summas, protams, tika izmaksātas Ukrainai - 3,4 miljardi kopumā apmēram. Nu, jā, tā kā jāpaskatās, kā tas viss ir īstenojies, kas ar šo naudu ir paveikts. Un sveic mūsu lido Elidori Tempa, Temprano arī Oja Gungu, kas ir Ekofina ģenerāla direktorāta struktūrvienības vadītājs. Viņš mums īsti iepazīstinās ar lietas būtību. Lūdzu. Mr. Chairman. Paldies, priekšstādātāji. Kā jūs zināt, um, finanšu mak makrofinanšu palīdzība tiek izmantot tikai tām valstīm, kuras piedzīvo ļoti būtiskas uh, makroekonomiskas un finanšu grūtības uh, parasti uh, nolīguma kontekstā un mūsu palīdzība tiek sniegta vidēja termiņa aizdevumu veidā. Uh, Nu, parasti 15 gadi tie tiek sniegti valstīm, kas ir ļoti nabadzīgas un no tiem ļoti atkarīgas. Šāds makrofinanciālais atbalsts ir saistīts ar vairākiem priekšnoteikumiem, ieskaitot uh, politiskos uh, kritērijus, piemēram, to, ka pastāv demokrātiskās institūcijas, tiesiskums, tiek ievērots cilvēktiesības, un, un tas tiek izmantots kopš. Uh, 1990. gada. Mēs izmantojam šo instrumentu, lai nodrošinātu šo valstu mm, ekonomisko un politisko pārēju uz demokrātiju. Ir bijušas 46 šādas makrofinanšu operācijas 10 eh, eh, miljonu eiro apmērā, un vairums no tām ir eh, sniegtas aizdevuma veidā. Pārsvarā mēs aizdodam, līdz ar to bu, ietekmi uz budžetu Mm, ir neliela. Un šī instrumenta izmantošana tika intensificēta globālās finanšu krīzes kontekstā 2009. gadā. Tad mēs nokļuvām diezgan mierīgā periodā, jo pasaules uh, finanšu situācija uzlabojās, bet kopš 2011. gada mēs atkal redzam, ka šāda veida darījumi pieaug. Vispirms jau atbildot uz Arābu pavasara procesiem, mēs eh, saņēmām pieprasījumus no Jordānijas, Tunisijas un Ēģiptes. Mm, tas eh, viens no šiem pieprasījumiem gan netika īstenots, jo valstī valda nes, neskaidrība un eh, nebija arī mm, programmas, bet, kā jūs zināt, Jordānijas un Tunisijas gadījumā šī palīdzība pašlaik tiek sniegta. Uh, 2010. gads uh, bija vēsturisks gads šī instrumenta uh, vēsturē, jo Ukrainas uh, krīzē, krīzē Eiropas Savienība atbildēja mm, veicot vēsturiskus darījumus šī instrumenta kontekstā. Mēs sniedzām mēs apsolījām 3,5 miljardus um, un 2,51 uh, miljārds laikā no 2014. līdz 2016. gadam jau ir izmaksāts. Nāk, pagājuši gadu mēs sākām izmaksāt uh, pirmo darījumu. Tas uh, tika pabeigts šogad. Mēs apstiprinājām arī vienu jaunu darījumu vi par vienu miljardu. Tas pašlaik ir lielākais darījums. Uh, un pēc tam sekoja vēl vienas operācijas apstiprināšana, kas ir vēl lielāka apjomā - 1,8 miljardi. Starplaikā gribēju teikt, ka pagājušo gadu raksturoja daudzu darījumu īstenošana un papildus uh, Ukrainas darījumiem. Mēs uh, īstenojām vairākas uh, esošas operācijas uh, Kirgīzijā, Tunisijā, mm, Kirgistānas republikā. Un, piemēram, Kirgistānas gadījumā pirmā maksājuma granta daļa jau ir izmaksāta. Un šobrīd mēs uh, esam uzsākuši otro, otrās maksājuma daļas izmaksu. Atsevišķos gadījumos tur ir kavēšanās, kas saistās ar izvirzītajiem noteikumiem, kā jau tika pieminēts Grūzijas gadījumā, Eh, to sacīja viens no komitejas locekļiem, ir bijusi aizkavēšanās, kas būtībā parāda ne tikai atbilstības problēmas eh, noteikumos, eh, par kuriem vienojās ES un Grūzija, bet arī tas, ka viņi kavējas ar SVF programmu īstenošanu. Un, kā jau jūs droši vien zinat, parlaments apstiprināja ļoti pretrunīgu likumu, kuru pret kuru nu, prezidents izmantoja veto tiesības. Tā mērķis bija pārcelt aktā, aktīvas no centrālās bankas uz uzraudzības ene, eh, aģentūru. Mēs eh, ļoti rūpīgi sekojām eh, šī likuma pieņemšanai, tur tika pieņemti arī grozījumi, tomēr komisija joprojām uzskata, ka jaunais teksta projekts vēl nav uh, pietiekams, ka tas negarantē šīs uzraudzības aģentūras uh, neatkarību, tāpēc uh, maksājumi kavējās. Tomēr mēs ceram, ka veicot um, papildus grozījumus tiesību aktā tuvāko mēnešu un nedēļu laikā, situācija atrisināsies. Mēs uh, veicām arī finanšu mm, loka finansiālo novērtējumu Bosnijai Hercegovinai. Un gribēju teikt, ka mēs uh, paveicām ār, pabeidzām ārējo novērtējumu nevis Ukrainai, bet Bosnijai un Hercegovinai. Runājot par nākamajām operācijām, uh, Jūs zinat, ka mēs esam saņēmuši makrofinanšu palīdzības pieprasījumu no Moldovas, bet, eh, protams, ka daudz kas būs atkarīgs no mm, sarunām ar mm, SVF. SVF ir gatavi uzsākt misiju, bet pēdējā informācija ir tāda, ka mm, šī misija varētu tikt reducēta līdz vienkāršai faktu izpētes misijai, un tas, tās nav labas ziņas, jo nesen atkāpās uh, centrālās bankas priekšsādātājs, un mēs uzskatām, ka valstī ir jārisina banku pārvaldības problēmas, un tāpēc ir nepieciešama pielāgošanās un reforma programma, un komisija te varētu sagatavot uh, priekšlikumu šajā ziņā padomēji un parlamentam. Tas attiec par mm, iespējamo sadarbību ar Molotovu. Protams, ka mums uh, galvenā uzmanība joprojām būs jāpievērš Ukrainai, esošo programmu īstenošanai, jo vēl ir jāizteno trešā operācija par 1,3 miljardiem, ir jāveic novērtējums otrā maksājuma priekšnosacījuma atbilstības ievērošanai, un mēs esam saņēmuši arī jauns priekšlikums pieprasījums no Tunisijas par 300 miljoniem. Pirmais maksājums jau ir veikts, bet jūs zinat, ka Tunisiju ir skāruši ļoti smagi mm, teroristu uzbrukumi sausām bērdo muzejā, un tas nozīmē, ka ir sabr sabrocis turismu sektors. Uh, par ievērojumu procentu ir krities apmeklētāju skaits, tas, protams, eh, ir ietekmējis valsts eh, maksājumu bilanci, un tāpēc mēs eh, pārskatām prognozes no 3% līdz 1, līdz 0,5% šogad tāda varētu būt izaugsme. Mēs eh, domājam par papildu palīdzību. Nesen mm, viņi eh, ir paziņojuši, ka vēlas atsākt eh, sadarbību ar SVF un lūdz papildu makrofinanšu palīdzību 500 miljonu eiro apjomā. Komisija pašlaik pēta šo priekšlikumu un visticamāk tuvākajo mēnešu laikā taps arī attiecīgs priekšlikums. Papildus Tunisijai, Moldovai un Ukrainai, kā jau es pieminēju, ir jāpiemina vispārējā krīze, kur mēs uh, piedzīvojam migrācijas dēļ. Jūs zināt, ka kāda ir šīs migrācijas iemesli. Mēs zinām, kādas problēmas piedzīvo šis reģions jau piecus gadus. Mm, Tur ir ļoti vāji ekonomiskās darbības rezultāti, makroekonomiskie modeļi nestrādā un tie zināmā mērā ir jāuzlabo. Piemēram, Maroka, tur eh, Jordānija, zināmā mērā arī Tunisija piedzīvo uzlabojumus, bet ir ārkārtīgi būtiski. Ir nepieciešams strādāt, lai mēs nodrošinātu labklājību un ekonomisko izaugsmu. Jūs zināt, ka Jordānijā uh, Jordāniju ir ietekmējusi arī krīze Sīrijā, kas um, ir novirzījusi uz Jordāniju milzīgus bēgļu apjomus. Atkarībā no aplēksnēm, aplēksnēm tie ir 10 līdz 15% no to iedzīvotāju skaita. Arī Lībāna ir uzņēmusi aptuveni 25% no sava iedzīvotāja apjoma kā bēgļus, um, tātad 1 ceturtā daļa. Un Jordānijas gadījumā uh, tika īstenota operācija, lai mm, atrisinātu mm, fiskālā budžeta līdzsvar problēmas, eh, kuras radījusi bēgļu plūsma. Un cerams, ka eh, šī bēgļu mm, krīze vēl mazināsies. Bet es jau runāju ļoti ilgi. Lielas paldies par jūsu uzmanību, un, ja kādam ir jautājumi, es varētu atbildēt. <clears throat> Lielas paldies! Šķiet, ka neviens vārdu nav lūdzis. Beginas konsulants. Grācie. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī komisijai par sniegto informāciju. Mums ir īpaši nostātiecībā uz makroekonomisko palīdzību kopumā. Protams, ka šī nauda var atbalstīt trešo valstu uh, budžetus, bet gal galā tā ir nauda, kas nāk no Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem. Nu, un līdz ar to arī būtu jāpiemēro nepieciešami piesardzības pasākumi. Ņemot vērā to, ka mums ir dati par trešajām valstīm no komisijas, kas liecina, ka nauda nereti tiek tērēta tādu vieglu roku un eh, dažreiz varbūt tādos apšaubāmos veidos. Nu, līdz ar to arī nu, publiski līdzekļi tiek izšķērdēti. Tas ir arī ētisks dabas jautājums. Tas viss sasaucas ar trojkas eh, sistēmu, bet nu, šajā gadījumā mēs esam tas uh, sliktais tēls. Uh, te ir nepieciešams pārstruktūrēt uh, uzņēmē darbības modeļus un citus modeļus Eiropas trešajās valstīs, bet nerad no tā labumu gūst tikai lieli pārnacionāli uzņēmumi un vietējā ekonomika nekādu labumu no tā negūst. Un tālāk mums ir arī Ukrainas gadījums. Uz Ukrainu rīt dosies oficiāla delegācija, līdz šim piešķirtie apjomi ir milzīgi. Viens komats vairāk nekā viens miljards eiro. Nu, un tagad ir uh, priekšlikums jaunai makrofinansiālās palīdzības programmai par vēl vairāk naudas. Nu, es nedomāju, ka tīri naudas piešķiršana atrisinās valsts ģeopolitiskas problēmas. Diz vai tas palīdzēs risināt pašreizējo krīzi Ukrainā. Man jādomā, kādas, kādas pārbaudas tiek veiktas, kāda ir atgriezieniskā saita. Problēmas ar šādu finansējumu ir tāda, ka nu, par to naudu jau nevar nopirkt eh, stabilitāti reģionā. Un uzskatīt, ka mēs varam eh, to izdarīt, ir mm, vairāk nekā naivi. Es domāju, ka politikas pamatmērķis taču tomēr ir cits. Paldies priekšsēdētāji. Nu, varbūt, ka ģeogrāfi filozofija man liek eh, mazliet citādi skatīties uz eh, lietām nekā iepriekšējā runātājai. Trīs piezīmes. Pirmkārt jau mm, paldies komisijai par sniegto informāciju, eh, kas līdzīgi kā mūsu pieredze, ja atskatāmies mazliet pagātnē, liecina, ka makrofinanciālā palīdzība ir noderīga, noderīgs instruments un tā ir jāsaglabā. Neslīgšot detaļās, ir skaidrs, ka, jā, ja mēs iedomājamies sevi iepriekšējo, um, piemēram, Austrum Eiropas valstu vietā vai citu kaimiņu valstu vietā, nu skaidrs, ka šāda palīdzība ir laba lieta. Vai tā sasniedz mērķi? Nu jā, taisnība, tā šajā ziņā mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jāpatur acīs caurskatāmība, jāveic visas nepieciešamās kontrolas, lai nodrošinātu to, ka makrofinanciālā palīdzība tik tiešām tiek izmantota, kam tā ir iecerēta. Nu, nu vēl trešā lieta. Par makrofinanciālo palīdzību tiek lemts ierastās eh, likumdošanas procedūras gaitā, un es domāju, ka parlaments jau ir pierādījis, ka tad, kad tas ir nepieciešams, varam ātri pieņemt lēmumus, kā tas bija Ukrainā un arī citos gadījumos. Paldies! Paldies, Landsberģa kungam vārds! Paldies, priekšētāji, tā izteikšos īsti! Paldies komisijai par to, ka tā vienmēr ir sniegus informāciju, ka tas nepieciešams. Gatavojot uh, likumdošanas procedūru arī parlamentā, tad, kad mums ir nepieciešama informācija par reformām Ukrainā, vai arī runājot par uh, makrofinanciālo palīdzību kopumā, tiešām uh, vienmēr profesionāli sniegt informāciju. Pāris lietas par makrofinanciālo palīdzību Ukrainai. Pirmkārt, Nu, nav tā, ka mēs te tikai veicam pārbaudas. Nē, mums ir jāzina, ka makrofinanciālā palīdzība ir saistīta ar reformu paketi. Tas nozīmē, ka ik viens, ik viena daļa no līdzekļiem, ko pārskaitam Ukrainai, um, nu, par to liecina demokrātiskas reformas, ko uh, valdība attiecīgajā valstī īsteno. Līdz šim ir tikai viena da daļa no līdzekļiem pārskaitīta un eh, reformu paketi ir tikusi īstenota. Tagad mēs gaidām turpmākos soļus. Tā kā, nu, Ukrainas valdība veica likumdošanas eh, procesu apmaiņā pret eh, palīdzību. Ukrainā problēmas vairs nav tik liels, kā tas bija iepriekš. Ekonomika stabilizējas, valdība ir spējusi uh, veidot uh, uzkrājumus, uh, ir izveidots 12 miljārdu eiro fonds krīzes situācijām. Tā kā es domāju, ka varam būt tiešām priecīgi un lepni par to, ka Eiropas sniegta palīdzība ir bijusi ne tikai ātra, bet arī īstajā brīdī. Mēs esam palīdzējuši stabilizēt ekonomiku, valdībai sagatavot reformas, nu, un esam tik tiešām bijuši iesaistīti problēmas risināšanā. Tas padara mūs par ārkārtīgi būtisku Ukrainas partneri, un tas viņus motivē turpmākām reformām. Es esmu tik tiešām ārkārtīgi priecīgs, ka mūsu inta misija dosies uz Kievu jau rīt. Nu, un mēs arī gūsim visas nepieciešamās atbildes attiecībā uz līdzekļu izlietojumu, reformu. Uh, paketi ieceram REM un visu pārējo. Esmu pārliecināts, ka varēsim arī informēt komitejas biedrus par dzirdēto. Paldies! Thanks a lot! Paldies! Divas lietas man piebilstams. Sasauc tas viss ar iepriekšējo runātāju teikto. Viens ir jautājums par otro maksājumu Ukrainai un uh, Eh, nosacījumiem, kas ir saistīti ar šo otro palīdzības porciju. Eh, kā jau Landsbergis minēja, un arī citādi kolēģi, mēs dosimies uz Ukrainu rīt. Un jūs minējāt arī, ka šķiet oktobrī tiks sūtīta delegācija, lai pārbaudītu, kā tiek izmantot šis te otrais eh, līdzekļu apjoms. Un nu, varbūt, ka jums ir vēl kāda sīkāka informācija par to. Nu, un otra lieta ir saistīta ar uh, efektīvām un iedarbīgām procedūrām. Šeit Vinklerkungs to minēja. Es esmu pārliecināts, ka parlaments ir pierādījis, ka spēj rīkoties efektīvi tad, kad tas ir nepieciešams. Esam izmantojuši steidzamības procedūru. Uh, vienreiz, un vienreiz mums viss izdevās ar ierasto likumdošanas procedūru. Esmu mazliet satraucies par kādu frāzi jūsu ziņojumā. Tur ir minēts, ka komisija turpinās meklēt veidus, kā uzlabot efektivitāti un iedarbīgumu lēmumu pieņemšanas procesā. Ko tas nozīmē? un ko tas nozīmē šim te demokrātiskiem procesam, ko īstenojam Eiropas parlamentā. Paldies par jautājumiem. Sākšu ar pateicības vārdiem parlamentam no sirds. Un saku paldies par sadarbību ne tikai pagājušajā gadā saistībā ar makrofinansiālo palīdzību Ukrainai, bet arī iepriekš. Uh, Nu, kopš um, nesaprašanās um, starp padomu un parlamentu par komitoloģijas noteikumu piemērošanu 2011.13. gadā, man liekas, ka kopš tā laika mēs gan no parlamenta, gan arī no padomas puses esam vērojuši tiešām tādu informētību, apzināšanos, vēlmi uh, darboties, lai lietas tiktu apstiprinātas gan ātri un gludi. Nu, un eh, tiešām paldies eh, parlamentam par to un eh, paldies, ka ir atbalstīts 2213. panta izmantošana brīdī, ka tas bija tiešām svarīgi, lai palīdzētu Ukrainai. Tika jau toreiz arī norādīts, ka tā bija ārkārtas situācija un Mēs centīsimies izvairīties no tās atkārtotas izmantošanas. Situācija ir uzlabojusies, bet, nu, piemēram, ja runa ir par otro palīdzības porciju, tad eh, tur runa ir par 212. pāntu. Tāpēc tiešām paldies par sadarbību. Te pašā laikā, nu, jāsaka, ka mēs eh, komisijā neesam simtprocentīgi apmierināti Mēs tik tiešām uzskatām, ka lēmumu pieņemšanas process šim instrumentam ir pārāk lēns. Tas ir vienīgais palīdzības instruments, kam ir nepieciešams ad hoc lēmums ikvienā solī. Nu, ņemot vērā, tas ir ārkārtas palīdzības instruments, nu, tas ir problemātiski, un tas sarežģīja arī to, kā mēs sadarbojamies ar citām starptautiskajām organizācijām, piemēram, Pasaules banku. Mēs esam daudz lēnāki nekā viņi. Uh, Nu, tā kā kopš padomu ar parlamentu sadarbojas, eh, lietas ir eh, sākušas ritēt ātrāk, tā kā par to tiešām abām institūcijām paldies, bet mm, paturot eh, šādu te juridisko ietveru, kā līdz šim, nu, protams, varam rīkoties pēc labākās sirdsapziņas, bet es domāju, ka mēs varētu vēl pātrināt lēmumu pieņemšanas procedūru. Lūk, tas ir tas, ko mēs domājam ziņojumā. Nu, un eh, turpinot eh, ar priekšsēdētāju jautājumiem par nosacījumiem eh, šai otrajai palīdzības daļai. Un šobrīd situācija ir tāda, ka vēl ir viena gaidāmā pilno atbilstības ziņojuma no iestāžu puses. Tas ir uh, aizkavējies un mēs uzstājam uz tā saņemšanu. Mums jau tagad, protams, ir pieejama plaša informācijas ar mūsu ekspertiem, dažādajām komisijas nodaļām, ārējās darbības dienestu, delegācijām. Lūk, jau esam tādu ieskatu guvuši tajā, kāda tad ir situācija. Bet mums nav pilnīgas izpratnes vairākos jautājumos un cerams, ka šī misija mums ļaus gūt skaidrāku priekšstatu. Jāsaka, es pārāk ērti nejūtos runāt par to, kāds varētu būt mūsu izvērtējums jau tagad. Runa ir par tehnisku darbu, un pirms komisija pieņem kaut kādu skaidrāku nostāju visā, vēl ir veicama analīze. Bet, nu tā varbūt piesardzīgi es varētu teikt, ka mums ir būtiskas bažas Šī operācija ir eh, sarežģīta. Tas sasaucas arī ar citiem komentāriem. Un šī ir tāda ļoti liela, apjomīga operācija. Runa nav tikai par situācijas stabilizēšanu Ukrainā. Runa ir par būtisku reformu virzīšanu. No nu, desmit pr reformu prioritātēm, eh, kas ir eh, pieņemts pagājušā gada aprīlī, tātad no šīm te desmit prioritātēm astoņas ir um, būt skaidri minēt šajos te nosacījumos. Tā ka šis tēma palīdzības instruments ir uh, tāds ļoti būtisks instruments arī mūsu dialogā par ekonomiskajām reformām ar Ukrainas iestādēm. Mums ir uh, ievērojams bāžas par uh, atbilstību vairākiem nosacījumiem. Uh, Un mēs to rūpīgāk arī pētīsim, um, pārunāsim ar iestādēm, bet um, jāsaka, ka šķiet, ka bez uh, papildus uh, centieniem reforma īstenošanā diez vai varēsim pieturēties pie palīdzības uh, iecerētā grafika un ja pilnīgi iespējama kavēšanās līdz pat nākamā gada sākumam. Uh, Es zinu, ka iestādes strādā pie dažādiem pasākumiem Ukrainā. Mēs prasīsim arī turpmāku progresu un izvērtēsim situāciju. Par cik jūs uzdevāt jautājumu, nu tad es cenšos dalīties informācijā ar jums, cik tālu man tas ir zināms, bet mums trūkst vēl informācijas. Tas ir tāds pavisam sākotnējs novērtējums un tāds skaidrāks izvērtējums mums, protams, būs gatavs uh, tad, kad saņemsim visu nepieciešamo informāciju un tiksimies ar Ukraiņas iestādēm. Un atbildot uz uh, itāļu deputātes uh, komentāru. Jāsaka, ka komisija uh, dara visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka uh, nu, netiek izšķērdēta gluži nodokļu maksātāju nauda šādās te palīdzības operācijās. Mēs to darām divējādi. Pirmkārt, jau mēs um, līdzekļus nedodam valstī, kas tik tiešām nedemonstrē centienus un apņēmšanos uh, mainīt uh, politiku. Nu, un arī saprašanās memorandā ar Ukrainu tas ir ļoti labi atspoguļots. Bet uh, turklāt vēl mēs aizsargājam Eiropas nodokļu maksātāju intereses, ieviešot virkni mehānismu, kas mazina eh, nepareizas eh, līdzekļu izmantošanas risku. Uh, Pirmkārt, pirms mēs apstiprinām jebkādas ja makrofinansālās palīdzības um, darbības, mēs veicam tādu sākotnējo eksānti izvērtējumu. Uh, finanšu ministrija, centrālā banka, ārējā auditēšana, sabiedriskā iepirkuma noteikumi, citas starpā tas viss tiek pārbaudīts, lai noteikti to, ka ir minimāls, vismaz minimāls garantijas. Uh, Nu, protams, ka lielākajai daļai labumu saņēmēji ir problēmas ar pārvaldību, citādi jau viņi palīdzību nesaņemtu. Ja mēs paskatāmies uz, piemēram, Pasaules bankas palīdzību saņēmējiem, arī viņiem ir problēmas. Nu, un, ja šo te pārbaužu gaitā tiek atklātas būtiskas a, problēmas, a, tad a, mēs cenšamies to iekļaut pie nosacījumiem, piemēram, pretkorupcijas noteikumi, ārējais audits un a, tam līdzīgi. Uh, vienmēr ir nosacījumi, kas eh, seko eh, palīdzībai. Nav vienmēr, piemēram, tirzniecībai vai, vai energo uh, sektoram, bet attiecībā uz valsts finansēm vienmēr šādi nosacījumi ir. Nu, un runājot par dokumentiem, mūsu saprašanās memorands ir ļoti būtisks dokuments, tur ir ietverti vairāki noteikumi, kas palīdz aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses. Uh, Eh, piemēram, pārbaudas, kas eh, palīdz novērst eh, neatbilstošu līdzekļu izmantošanu, tāpat arī iespēja komisijai veikt pārbaudas un inspekcijas, ja nepieciešams, un ir arī agrīnas atmaksāšanas klauzula gadījumos, ja krātniecība vai korupcija tiek konstatēta. Un visbeidzot, mūsu darbības protams, vienmēr, ja nepieciešams, ir pakļauts arī Olaf audita un revīzijas palātas uh, audita darbībām. Nu, un uh, nobeigumā var teikt, ka pēc tam, kad uh, palīdzības operācijas ir pabeigtas, vienmēr veicam eksposta novērtēšanu, lai saprastu, cik lielā mērā mērķi ir sasniegti. Lūk, nu, tas viss ir iecerēts tieši ar mērķi, lai nodrošinātu to, ka šādas te ārkārtas operācijas ir veiksmīgas. Bet, protams, ka runa ir par uh, valstīm krīzes situācijā ar pārvaldības problēmām, un ir bijuši gadījumi, kad mums nav izdevies īstenot iecerētos mērķus, bet šādas te operācijas ir ārkārtīgi noderīgas, un uh, pasaulē, kas arvien vairāk ir savstarpēji saistīta, nu, Nu, tāpat kā mēs esam izveidojuši makroekonomiskās stabilitātes instrumentus mūsu pašu valstīm, mums tādi paši ir nepieciešami arī mūsu kaimiņu stabilitātes nodrošināšanai. Mēs redzam uh, Ukrainā un arī uh, Eiropas dienvidos, nu mēs nevaram dzīvot acīm ciet un izlikties, ka neko neredzam, kas notiek kaimiņos. Mums ir nepieciešams šis instruments gan austrumos, gan arī dienvidos. Paldies! Thanks a lot. I'm convinced. Paldies. Nu, nešaubos, ka turpināsim uzturēt kontakts, un mums būs arī turpmākas diskusijas eh, par šiem jautājumiem. Paldies! Eh. No nu, to pašu pārējiem pa 22. darbkārtības punkta - iepazīstināšana ar pētījumu Eiropas Savienības tiesniecības politika no dzimuma līdztaisības ignorēšanas līdz eh, tās ievērošanai. Tas, protams, ir svarīgs um, instruments, lai mēs pārdomātu to, um, kāda ir um, tirsniecības politikas ietekmi uz dzimumu līdztiesības jautājumiem. Nu, te ir un par saukto dzimumu aspektu iestrādāšanu dažādās politikas jomās. Forenses kundze, Saifī kundze un um, vēl viena kolēģi ir atbildīgi par šo jautājumu un uh, mums ir trīs eksperti. Nu, aicināšu šeit pēc kārtas viņus izteikties. Nu, jāsaka, ka jūsu rīcībā būs nevairāk kā septiņas minūtes. Sāksim ar Elīna Vilapskundze, kas ir pētījuma autora. Viņa nāk no Expo ģenerāla direktorāta, un viņai ir vārds. Lūdzu. Paldies priekšstādātājiem, man tas gods un prieks stādīja priekšā šodien man ziņojuma rezultātus. Šajā komitejā tātad, eh, kā priekšstādātājs uzsver, mēs eh, pēc starptautiskās cilvēcības komitejas veicām padziļinātu izpēti Un es pēc gātā man bija četri mērķi. Pirmkārt, mēģināju apzināt, eh, kā tad akadēmiskajā literatūra atspoguļo šīs laiks starp politiku un dzimumu aspektiem, tālāk, kas notiek PTO kontekstā, treškārt, kā komisija raugās uz dzimumu līdztiesību tirsniecības politikas kontekstā, un eh, Šeit izmanto publiski pieejamos dokumentus un intervijas pārunas ar uh, Tirsniecības ģenerāla direktorāta kolēģiem. Paldies viņiem par pacietību šo pārunu gaitā. Un nu, es pēc tam mēģināju um, definēt uh, tādus provizoriskus uh, secinājumus un komentārus, uh, kas varbūt jums arī izrāda kādu interesi. Vienkārt, uh, Kā tad akadēmiskajās aprindās raugās uz šo jautājumu, sākot starp tirdzniecības politiku un zem līdztiesību? Piemēram, pētījumi par uh, to, kā tirsniecības politika ietekmē cīņu līdzsvarību, šādi pierīmi mēs vien vairāk. Lai gan jāsaka, ka mm, tādu izšķirošu secinājumu pagaidām iztrūkst. Pētījumi, pētījumi kvalitāte varbūt nav tā augstākā, jo trūkst uh, dzimumu specifiskas statistikas uh, dažādās tirsniecības jomās. Pastāv uzskats, ka tirzniecība pēc savu stādījumu no cilvēks tiesības tiek raugoties neitrāls koncepts, un tas ir arī tāds, zināms, ierobežojums. Kopējā tendence ir tāda, ka tirsniecības liberalizācija un attīstība, kas seko šai liberalizācijai, ir um, atstājusi pozitīvu ietekmi uz uh, sieviešu tiesībām visā pasaulē. Ir pētījumi, kas lie liecina par to, ka uzlabojas nodarbinātība un uh, līdz ar to arī mazinās uh, nodarbinātības uh, atalgojumu plāksas starp vīriešiem un sievietēm, bet nevienmēr ir tā. Kāds nesens pētījums citēšu to, manuprāt, eh, precīzāk to būs grūti eh, atspoguļot. Globalizācija un tirdzniecības liberalizācija izraisa kompleksu un ļoti mm, sarežģītus tādu aspektu attiecībā uz sieviešu piepilvī, mm, nodarbinātībai un, un eh, godīgam atalgojumam. Bieži vien nodarbinātības iespējas sievietēm uzlabojas. Reizēm savukārt noteikti tirgus kropļojumu un sievietēm grūtāk tie, tātad piekļūt šiem tirgiem. Bet svarīgāk saprast to, ka tiesniecības liberalizācija nav kāda panacēja, ar kuras palīdzību ir uh, atrisināts cilvēku uh, mm, iztaistības uh, jautājums. Sieviešu un vīrietis darbojas dažādos tautsensības sektoros, pat bagātās valstīs. Tā, piemēram, nesens komisijas pētījums par darba tirgus segregāciju Eiropas tirgu uzrāda, ka tikai 80 18% no mūsu sēdēm darbojas um, tātad uh, jaukta rakstura nu, darba vietās un vairums tomēr darbojas tajās nozarēs, kas tradicionāli piekrīt sievietēm. Pētījumi liecina par to, ka tiešām pastāv diferencēta ietekme. Tādā būtu atspūgļota, dokumentēta, tātad ietekme uz sievietēm. Jaunā tiesnesības politika maina nodarbinātības tendences un atstāja ietekmi arī uz patēriņu, un tas savukārt eh, sievietes un vīriešus ietekmē dažādi. Sievietēm ir zinām ierobežojums, kas saskaņā pētījumiem, tās nespēja pilnībā plūkt uh, visus tos augļus, kurus varētu teorētiski sniegt uh, tirzniecības liberalizācija. Šie ierobežojumi pārsvarā saistās dažādām sociālām normām, kas attiecas vairumā dalībās uz sievietēm vīriešiem, kā arī uz lūk sievietēm. Nu, pamatā tomēr, diemžēl, ir zemāks iemaņu līmenis, tas, ka vairāk attiecas attīstības valstīm. Un nu, tāpat arī eh, dažādiem dzimumiem, tātad vēl viens dzimumiem ir atšķirīgi piekļuvi resursiem. Manā pētījumā ir vēl papildus dati par šiem jautājumiem, bet eh, kas svarīgāk ir tas, ka runāja par dzimumu līdztiesību. Tas ir viens no ANO tūkstošgadus mēķiem un ir sastarpskās saistības, lai nodrošinātu, ka starptautiskās politikas iniciatīvas un daibalstu iniciatīvas sabiedriskās tirdzniecības e, joma nestāda negatīvi ietekmi uz sieviešu tiesībām. Un šeit progress ir bijis diezgan laisks. Tātad, tas atsīt, pētējo vidū nav nekādu tātad, datu, kas liecinātu par to, ka cilvēks tiesības jautājumi būtu viena no pētējo prioritātēm. Bet kā tad dzimuma līdztiesība tiek traktēta mūsu pašu Eiropas Savienības institūcijās? Kā tad tā tiek traktēta Savienības tiesniecības politikā? Nu, man nav jums jāklāsta, ka dzimuma iztaisības eh, sekmēšana ir viena no svarīgākām savienības vērtībām, pāriekļaut eh, dibināšanas līgumos, un savienībai visur, visās jomās ir jātiec pēc dzimuma iztaisības. Tāpat arī pamatiesība hārta aizliedz eh, dzimuma diskrimināciju, un um, esam ratificējuši ILO um, konvencijas, kuras ratificē darba standarts. Runājot par dzimuma iztaisību. 10 līdz 15 gadiem, tātad ir redzēts klāja dokuments, tas pat labi tiek pārskatīts par situāciju šajā jomā, tā arī ir savā ziņā arī darba programma, komisija šajos jautājumos, tiesniecības politika, protams, arī attiec uz civilīstiesību 2007. pants par Lisabons līgumā nosaka, ka kopējā tiesniecības politika ir jābeidz ievērojot Savienības ārējās darbības principus un, un darbības. Mums jādod stingrs saiknis starp uh, ārējo politiku, tiesniecības politiku, kā arī Eiropas uh, Savienības ārējās uh, rīcības pamatprincips, tā kā tā dzimuma līdztiesība. Pētījums uzrāda to, ka dzimuma līdztiesība ir iestrādāta tiesniecības politikā plašākā ilgspējīgas attīstības politikas kontekstā. Tomēr šajā stratēģijā nav konkrēti runa par to, kāda tiesniecībā ar kādiem konkrētiem pasākumiem būtu sekmējama šī tiesniecība dzimumu līdztiesību. Un tādēļ nav, nebūs pārsteigums dzirdēt, ka dzimumu līdztiesības aspekti iestrādes divos politikas aspektos nav bijusi tirsniecības jaunā direktorāta prioritāte un eh, pie tā netiek daudz strādāts. Nu, protams, bet, protams, nav tā, ka tirsniecības direktorāts ignorē šos jautājumus. Iespējas ir dažādas. Runājot par brīvās tirsniecības nolīgumiem. Un eh, dzimuma aspektu šeit var skatīt no, no diviem leņķiem. Runājot par, par eh, tāda paša līguma slēgšanu, nokārt par šo līgumu ietekmes izvērtēšanu. Līgumos bieži tas netiek eh, traktēts pats par sevi, bet ir runa par darba tirgus noteikumiem. Šeit jāšķir divi dažādi novērtēšanas instrumenti. Novērtēšanas ietekmes izvērtējums, eh, kas ir eh, komisijas ziņojums un plašāks ilgspējības pētījums vai ziņojums par ietekmes izvērtējumiem runājot, kas ir mm, komisijas pamatāts instruments visām komisijas institīvām ir jāiet roku rokā kopš 11. gada ar eh, ietekmes izvērtējumu. Jāskatās, kā šie priekšlikumi ietekmē cilvēktiesības un, un dzimumlīstiesību, un tomēr rūpīgi tam sekots līdz netiek un nav īsts skaidrības par to, cik konsekvenci šie pasākumi tiek veikti. Ir skaidrs vadlīnijas, vadlīnijas ir figurējušas ilgāku laiku, Eiropas komisijas uh, ietekmes izvērtējumu veikšanas vadlīnijas, bet kopš 15. gada māja ir spēkā jaunas vadlīnijas, eh, kas ir daļa no labāka regulējuma, labākas likumdošanas instrumentārija. Par to mums būs iespēja parunāt tālāk, bet svarīgākais instruments, lai um, risinātu cilvēktiesības jautājumus tirdzniecības sarunās, tomēr ir uh, tirdzniecības nolīguma ilgspējīguma uh, ietekmes izvērtējums. Un tieši šeit uh, ir jārunā par starptautiskās darba organizācijas vadlīniju īstenošanu partnervalstīs, tātad eh, šāds izvērtējums tiek veikts, un eh, vairumā ilgspējības eh, ietekmes izvērtējumu figurē šādi tādi dzimuma līdzsaistības aspekti, tas, ir, tas tā ir, bet jo nereti šie komponenti ir nebūtiski, un vērtējums netiek veikts sistemātiski. Ļoti rēti tiek ierosināti kādi papildus atbalsta pasākumi Jā, tirsniecības liberalizācijas ietekmes cietumdušās valstīs tie tiek izcelti, bet kāda ir sievietēm pašmājās, par to bieži vien tiek aizmirsts. Arī runa par cilvēktiesību analīzi. Šīs analīzes e, dziļums ir ļoti apšaubāms. Nu, reizēm to skatot ar tīri chronoloģiskiem apsvērumiem. Vēl viens apsvērums ir GSPP plus tās sauktais, kas dod eh, tirsniecības stimulus attīstības valstīm GSP programmā. No pretiem viņam sagaidot cilvēktiesību, eh, labas pārvaldības un ilgspējīgas attīstības principu ievērošanu. Jautājums eh, tātad vēlreiz, kādēļ šajā komitē būtu jāpievērš uzmanība cilvēktiesības jautājumam? Es saprotu, ka tas um, uzlabot labāku politikas lēmumu pieņemšanu nodrošinātu kāpiem zemiem ir labumi no tiesniecības liberalizācijas un izvairāmies no negatīvās ietekmes. Ir uh, ekonomiski argumenti par labu šim uzstādījumam. Pasaules banka ir aplēsusi, ka risinot uh, dzimumu iztiesības barjeru jautājumu, um, gan OECD valstu, gan citu valstu iedzīvotājiem būtu lielāka labumi. Nu, viennozīmīgi sabilst to, kā to paveikt nav bet eh, skaidrs, ka nepieciešama papildus informācija. Ir jāatzīmē, ka sieviešu izglītības un eh, iemaņu līmenis eh, ir noteicošais faktors, kas ietekmē to, kā tiesniecības politika ietekmē cilvēku līdztiesību. Ir pētījumi, kas liecina par to, ka sievietes un vīrieši varēs gūt eh, vienlīdz liels labums no tiesniecības eh, politikas, tad ja būs papildinoši blakus eh, pasākums, sociālai pasākumi, piemēram, bērnu aprūpas pasākumi, dažādas iespējas šajā jomā. Runājot par starptautiskām organizācijām, liels progress ir panākts, panākt, lai iestrādātu dzimumlīdzsvarības jautājumus dažādās politikas jomās. Un tomēr sistemātiski no tiesniecības zinātnē puses šāda rīcība nenotiek. Nē, nu, par cilvēks aizsardzības stratēģiju. Tā dod iespēju mainīt situāciju, un nākamajā periodā cerams, ka šie aspekti tiks ņemt vērā politikas jomās pašāk, ir dažādas vadlīnijas, kas plāno tiek pārskatīts. Labprāt, arī tās pakomentēšu. Paldies. Over use my time. Uh, thanks a lot. So, uh... Paldies. Um, Nu jā, jaunās tirdzniecības strateģijas kontekstā ir daudz svarīgi jautājumi, kam, kam jūs pieskārāties. Nešaubos, ka komisijas pārstāvi, kas atbilda eh, tirsniecības ģenerāla direktorātā par šiem jautājumiem, tam vairāk pieskarsies. Lūdzu, vārds komisijai. Paldies, priekšstādātāji. Zem līdztiesības un nediskriminācijas principu ievērošana, protams, ir daļa no komisijas saistībām atbilstoši Lisabonas noliegumam. Šis pētījums sniedz nodrīgu ieskatu, palīdzot mums analizē, kāda ir miedarbība starp tirsniecības politiku un zem līdztiesību. Tā ir svarīga analīze. Lai gan, protams, kā es ņemēju acīts, ka eh, šis pētījums eh, vēl nebūtu nav noslēgts. Ir uzsvērts, ka tirsniecības liberalizācija tam sekojušā attīstība Kopumā izvēlas pozitīvu ietekmi uz sievietēm visā pasaulē. Um, sievietes aktīvāk piedalās darba tirgu. Un mm, līdz ar to arī dzimumu um, atšķirības tātad no, nu, uh, atalgojumās starp dzimumiem mazinās. Kā tieši tirsniecības liberalizācija ietekmē sievietes? Tieši sabiedrība šeit nav. Tur uh, svarīgi lomu spēlē dažādi citi faktori. Kā tika uzsvērts, um, tirsniecība par, par sevi nevar būt kāda panacēja, un tomēr tirsniecības liberalizācija var būt noderīga. Protams, tirsniecības eh, liberalizācijas mērķis ir pavērt jaunas ārstniecības iespējas visiem, un tomēr vienlaiks jāievēro un jāsakmē pamat eh, tiesības un vērtības, tā skaitā dzimuma līdztiesība. Pētījumā var uzrādīts arī tas, ka tirsniecības politika aizvien vairāk saskars ar dzimuma līdztiesības jautājumiem. Nu, piemēram, mūsu nesenē brīvās tirsniecības nolīguma pārēdz normas attiecībā uz ilgspējīgu attīstīties kā tā darba um, likumdošanas principiem, kas pieprasa abām pusēm ar saviem partneriem valstīm ievērot uh, svarīgākos uh, starptautiskos normatīvas, tā skaitā normas attiecībā uz diskriminācijas novēršanu darba vietās. Tā skaitā ir principi, kas figurē starptautiskās darba organizācijas konvencijā par vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu darba atalgojumu un nediskrimināciju darba vietā. Tāpat arī runājot par eh, KSP, plus, par vispārīgo preferenču sistēmu KSP. Plus. Ir papildus eh, stimuli valstīm, kas parakstās 27 starptautiskām konvencijām, kur starpā ir arī konvencija par visu eh, formu diskriminācijas novēršanu pret sievietēm. Valsts, kas var pretendēt uz GSP plus schēmas atbalstu, tiek pakļauti komisijas izvērtējumam. Nu, šis izvērtējums cits starpā balstās uz uh, diskriminācijas novēršanas uh, komitejas uh, atzinumiem. Tālāk otrs um, komisijas um, um, saistību pīlārs attiecībās ar tirdzniecības politiku, kas būtu jūtīgāka pret cilvēcības jautājumiem, ir sistemātiski vērtē dažādu uh, jauno priekšlikumu ietekmi uz cilvēcības tiesību. Kā jau tika pieminēts, veicot uh, ietekmes izvērtējumu, ko komisija alaž veids pirms likumdošanas iniciatīvām, uh, tad, un tāpat uh, arī ilgspējīguma attīstības ietekmi, ko mēs veicam pirms izniecības līguma parakstīšanas. Un mēs atvēlam pietiekamu laiku, lai gūtu pietiekami daudz pārliecinošu un jākpilnu datu. Pētījumā ir uzrādīts, ka nu, līdz šim pagātnē nealaši tā ir bijis. Un tomēr pēdējā laikā kāds izšķirs, kāds mēs to veicam sistemātiski atbilstoši komisijas vadlīnijām par ietekmes izvērtējumu un arī nesen pieņemtajām vadlīnijām attiecībā uz labāku likumdošanu, šīs labākās likumdošanas instrumentāriju. Tā rezultātā esam izstrādājuši metodoloģiju šiem nolūkiem. Pētījumā arī norādīts, ka mūsu veikta analīze vēl mērā atspoguļo aizvien lielāko pieredzi, kas mums ir šajā darbības jomā. Tiek izslēgts arī, ka dzimuma līdztiesības jautājumu un tiesniecības no, nolīguma ietekme uz dzimuma līdztiesību atšķiras eh, dažādu partneru starpā. Un mēs esam veltījuši vairāk uzmanības eh, tam, kādu ietekmi tiesniecības nolīguma atstāt uz attīstības valstīm, kur ir daudz sieviešu, kas joprojām ir izstumtas no formāla darba tirgus, nekā tiesniecības līguma ietekmi uz tādu valsti kā Kanāda, piemēram, kur ir ļoti spēcīga politika attiecībā uz sieviešu tiesību aizsardzību, uz dzimumu līdzsvarības nodrošināšanu. Savā analīzē koncentrējamies arī uz to, kur būtu gaidām vislielākā, visvairākā ietekme. Un tas savā ziņā varbūt paskaidros arī to, kādēļ eh, vairumā gadījuma ietekmes izvērtējumu veicot, mēs eh, vairāk skatāmies ietekmi uz partnervalstīm nekā uz Eiropas Savienību. Nu, katrā ziņā Nu, slēdzot eh, brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Armēniju, piemēram, tā arī bija, tad mēs slēdz, piemēr, tiešām pievērstām vairāk uzmanību sieviešu tiesībām Armēnijā, nevis nevis pie mums. Bet runājot par tētību nolīgumu, un nu, te mēs tiešām vairāk koncentrēsimies uz to, kāda ietekme šis nolīgums var atstāt situācijā Eiropas Savienībā. Piekrītam eh, tam, kas eh, pētījumā sacīts, ka labāk izprotot dzimumlīs saistības jautājumu aspektus, mēs labāk spēsim izstrādāt politikas iniciatīvas, un šai sakarā esam izstrādājuši vadlīnijas attiecībā uz cilvēku tiesību, tātad tiesniecības politikas iniciatīvu ietekmi uz cilvēktiesībām. Šīs vadlīnijas tātad kalpo kā vērtīgs norādes mūsu pašu darbiniekiem, kā arī līgumslēdzēju pusēm attiecībā uz dzimumlīs tiesības aspektu ņemšanu vērā ietekmes izvērtējumos. Ja kā arī ekspostu izvērtējumam par um, tātad dokumentu darbību. Un vēl viens labs piemērs tam, kā mēs um, tātad mēģinam aktīvāk izvērtēt ietekmi uz tiem līdztiesību, ir ekspostu izvērtēšana Eiropas Savienības un Meksikas brīvās tiesniecības nolīgumā, kur mēs skatāmies, kā pastāvošais nolīgums ir atstājis ietekmi uz tiem līdztiesības aspektiem varētu arī pieminēt vai izcelt to, ka pārskatītājs, pārskatītā ilgspējības ietekmes izvērtējuma rokas grāmata, ko tagad eh, kopā ar sociālajiem partneriem uh, pabeidzam un, un, un uh, liksim galdā pēc pāris nedēļām. Un tur tiešām mēs uh, mēģinām nodrošināt to, lai šajā ilgspējīgas attīstības izvērtējuma rezultātā pietiekam uzmanība tiktu veltīta dzimumās tiesības jautājumiem. Un nu, es ceru, priekšstādā, ka līdz ar to esmu spējusi uh, ilustrēt, ka mēs aizvien vairāk koncentrējamies uz dzimumās tiesības jautājumiem, bet, protams, mūsu darbam ir savi ierobežojumi, kāds ir norādīts arī pētījumā. Jo nealaži mums rīcībā ir visi nepieciešamie dati, bet katrā ziņā komisija tā noteikti ir un paliek prioritāte. Paldies, priekšsēdētāji! Excellent. Paldies. Un trešā eksperte ir Joyce Nuff no, no Vaid sieviešu tīkla Eiropā. Viņa ir tiesību eksperti un specializējas starptautiskajās tiesībās. Jā, paldies. Patiešām es runāšu Vaida plasvēdā. Tas ir sieviešu organizācija tīkls, kas uh, sadarbojas ne tikai ar sievietēm Eiropā, bet arī Indijā, Latvijā-Amerikā, AKP, AKK valstīs. Un mēs vēlētos um, uzsvērt to, ka ir vesela virkne organizācija, kas uh, strādā ar šiem starptautiskiem tirzniecības nolīgumiem un to, kā tie ietekmē sieviešu situācijas Mēs eh, nesen veicām šādu pētījumu un zinām, mēs eh, izpētījām šos pētījumus, zinām, ka tas ir ļoti labs, zinām arī, kas tur ir pateikts par to, ka tirzniecība dažādi un atšķirīgi ietekmē sievietes un vīriešus un to, ka digitrade būtu vairāk jādomā par dzimumu lomām. Varbūt eh, tas ir zināms uzlabojums, jo tieši pirms septiņiem gadiem Nē, patiesībā pirms sešiem gadiem, 2009. gada septembrī, es piedalījos Eiropas komisijas eh, rīkotā seminārā, kas ilga trīs dienas un bija par dzīvumu jautājumiem. Un tur mm, radās jautājums, ko Eiropas Savienība var darīt. DigiTrade tur, eh, toreiz nepiedalījās, toreiz piedalījās eh, DigiDevelopment, DEFCO, bet tas bija tematisks seminārs par uh, dzimti un uh, mieru un attīstību. Un jāteic, ka dzimte ir uh, horizontāls jautājums ES darba kārtībā un līdzvērtīgai pārstāvniecībai vai pārstāvībai ir jābūt jautājumam, kas tiek risināts. Jā, šādi nolīgumi var radīt papildus darba vietas sievietēm, labākus ieņēmumus, bet jāraugās, kas tie ir par darbiem un kas tie ir par ieņēmumiem. Sievietes joprojām pelna mazāk un viņām joprojām ir jānes tas sloks, ka viņām ir bez maksas jāprūpē citi, un uh, šis jautājums ir jārisina un jāņem vērā, uh, kad jūs uh, risināt šos jautājumus. Tad, kad jūs sakāt, ka nav pētījumu vai nav pietiekami daudz uh, ietekmes novērtējumu, mums ir jāraugās uh, par mm, Afrodaf, uh, Karifūru un citiem partnerības nolīgumiem, kur ir skaidrs, ka no uh, Kariform uh, to risina privātais sektors. Nu, tur tiek izmantoti uz tirgu balstīti mehānismi, kas būtībā izslēdz nabadzīgās sievietes no apgūšanas, jo uh, viņas uh, nestrādā tirgu. Tas ir 2003. gada pētījums. Mēs uh, esam iepazinušies arī ar uh, pētījumiem par Indiju. Jūs redzat, uh, kāda ir ietekme tur, līdzīgi arī Angolā, Papua Jaungvinējā un Mozambikā, Ir arī pētījumi par ūdeni, un tur bija redzams, kā uzlabojās, kā ir ietekmēta sieviešu situācija, ja netiek nodrošināta pieeja pakalpojumiem. Un tas nozīmē, ka sievietēm ir jāpavada vairāk laika, nevis eh, mazāk laika, lai piekļūtu ūdenim un uh, sieviešu situācija ir sliktāka. Un tad ir jāraugās uz uh, ietekmi, kādu uh, rāda starptautiskās, uh, starptautiskie uh, nolīgumi Čīlē, Mozambikā un citās valstīs, un kā arī ar tirzniecību saistītie cilvēktiesību pārkāpumi. Varbūt jūs to nezināt, bet. Mm, ir ļoti interesanti dzirdēt, ka Čīlē sievietes eh, cīnās pret eh, ar tirsniecību saistītajiem eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, rada savas tiesas un tie ļoti plaši izplatās tādā mm, bāzes līmenī Latīņa Amerikā tādi, tādas tiesas varētu būt lietderīgas, lai um, sasaistītu šīs uh, sarunas uh, par situāciju Čīlē, Merkosur valstīs un tam līdzīgi. Vēl mēs redzam, ka civilā sabiedrība ir aicinājusi Brazīliju un es atbalstīt saistoša juridiska instrumenta izveidi kas risinātu sieviešu tiesību jautājumus un uzsver, ka brīvprātīgi instrumenti ir adekvāti, lai aizsargātu cilvēku tiesības. Jaunās uh, dzimuma līdztiesības uh, stratēģijas uh, izstrāde mm, mm, pieklājīgu darba vietu klauzulas, kas uh, nodrošina sieviešu tiesību aizsardzību, piemēram, sievietēm, mājasaimniecēm. Uh, un tā vietā, lai aizsargātu starptautisko organizāciju intereses uh, tirsniecības politikai, būtu jādomā daudz vairāk par dzimumtiesību, dzimumlīstiesības nodrošināšanu. Sievietēm ir nepieciešams vairāk sasaistīt privāto īpašumu, privāto kapitālu un citus kapitāla avotus, kas uzlabot piekļuvi izglītībai, veselības aprūpas pakalpojumiem, pārtikai un ekonomiskiem instrumentiem. WTO, also... Īsumā es pieskāršos arī PTO jautājumam, jo tas arī ir tekstā mēs zinām to, kas tur ir teikts, ka PTO vispār nedomā par dzimumu lomām, un tas būtu jāmaina. Dab PTO saka, ka tas nav fórums, kur risināt uh, dzimumu jautājumus, um, ka tur tiek runāts par tirzniecību, bet tirzniecība jau skar vīriešus un sievietes, un arī brīvās tirzniecības nolīgumi tas, kā mēs esam ļoti vīlušies, ka Eiropas eh, parlaments eh, ir devis savu piekrišanu PTO globālās tirzniecības atvieglošanas nolīgumam, ka to neratificēs ES dalībvalsts nacionālajie parlamenti, jo pilsoniskā sabiedrība parlamentāriešiem ir sūtījusi signālu, kurā minēja visas savas bāžas saistībā ar eh, situāciju, kādā ir vīrieši, sievietes, visi pilsoņi saist, mm, saistībā ar šo PTO tirzniecības atvieglošanas noliegumu, kas, protams, ekonomikā ienesīs triljonus, bet mēs nezinām, vai tas nāks par labu vīriešiem un sievietēm. Nu, ir žēl, ka jūs mm, nepieņēmāt šos argumentus. Paldies! Thanks a lot, and uh, now... Liels paldies, un tagad es došu vārdu trim pastāvīgajiem referentiem par dzimumu mainstreaminga jautājumiem. In. Paldies, priekšsēdētāji. Un tiešām liels paldies par šodienas diskusijām. Manuprāt, ir lieliski tas, ka ir pasūtīts šis pētījums, un paldies arī pētījuma rezultātu prezentētājām. Es domāju, ka labākais veids, kā labot savas kļūdas, ir tās atzīt. Mēs runājam par um, dzīvumu jautājumiem un tirsniecības politiku, un, nu, lūk, te arī parādās tas, ko mēs neesam izdarījuši. Nesam um, atzinuši to, cik svarīga ir uh, tirsniecības loma arī dzīvumu jautājumos. Uh, ir izskanējušas viedoklis par to, ka tirzniecība, lūk, mm, nav nekāda saistīta ar dzimumu jautājumiem no PVO puses, bet, PTO puses, bet nu tā gluži nav, jo nekas, kas ir saistīts ar tiešniecības jautājumiem, nu nekas no tā nav dzimumu neitrāls. Piemēram, ja mēs skatāmies uz izglītības līmeni, iespējām piekļūt apmācībai, piekļūt resursiem, uh, Tas viss ir saistīts ar tirzniecību, un tur pastāv atšķirības. Ja mēs šīs atšķirības nepaturam prātā un nedomājam par to, kā tirzniecība var palīdzēt šīs atšķirības mazināt, nu tad gluži vienkārši mēs vērojam nevienlīdzību. Ir viena lieta, kas ir skaidri pierādīta. Nav iespējama izaugsme vai ilgspējīga attīstība, nerisinot dzimumvienlīdzības jautājumus. Vai nu tā būtu ienākumu vienlīdzība vai jebkas cits. ja mūsu tirzniecības nolīgumos galvenais mērķis ir uh, īstenot ilgtveigu izaugsmi, nu, ja mēs atzīstam, ka tirzniecība ir viens no izaugsmi veicinošiem instrumentiem, nu, tad es īsti nesaprotu, kāda dzimuma vienlīdzība nevar būt cieši saistīta ar tirzniecības politiku. Man ir tiešām prieks uh, dzirdēt uh, no komisijas uh, pārstāvis, ka uh, Eh, dzimumu vienlīdzības jautājumi sāka parādīties arī tiešniecības politikā. Bet, nu, protams, ka vārdiem eh, vajadzētu sekot darbiem. Šobrīd mēs eh, pārskatām dzimumu vienlīdzības stratēģiju un es aicinātu arī tiešniecības ģenerāldirektorātu iesaistīties. Eh, stratēģijas izstrādē un eh, pārskatīšanā, jo mēs nevaram parakstīt tirzniecības nolīgumus bez eh, dzimumu jautājumu perspektīvas. Mums ir jārisina pagātnē pieļautās kļūdas. Un arī ilgtspējīgas attīstības sadaļās mums ir virkne indikātoru, kas ļautu izmērīt to, kā tiek mazināta dzimuma nevienlīdzība. Jā, informācijas trūkst, bet uh, ja mēs eh, to pieprasīsim, tad eh, varēsim to arī iegūt. Mēs nevaram turpināt eh, atbalstīt situāciju, kad par vienlīdzīgu darbu netiek saņemta vienlīdzīga samaksa. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ja vīrieši saņemtu mazāk, tad jau gan tiktu darīts vairāk, lai to risinātu. Vienlīdzīga samaksa par vienlīdzīgu darbu ir pamatprincips, un tam vienmēr būtu jābūt um, mums prātā, lai ko mēs arī nedarītu. Gribu minēt eh, kaut ko, ko novēroju pirms eh, pāris eh, mēnešiem piedalījos starp parlamentu sanāksmē Panamā, tikos ar sieviešu organizācijām Panamā. Seminārs tika organizēts tieši par dzimumu jautājumiem un tirzniecību. Nu, un šīs sievietes man norādīja, ka dažas no viņām ir kļuvušas par atraitnēm, uh, Un papildus tam ir mantojušas ganāmpulku, bet nezina, ko ar to darīt, jo nav tikušas attiecīgi apmācītas, nezina, kā lopas audzēt, kā tos pārdot, un lūk, lielisks piemērs. Ja sievietēm būtu pie, nepieciešamās prasmes, tās varētu būt labumu no tirzniecības, un tirzniecība Sievietēm dod tieši tādu pašu labumu kā vīriešiem. Lūk, es domāju, ka šis pētījums ir tiešām izcils sākuma punkts. Gribu atgādināt komitejas biedriem un arī jums priekšsēdētājiem. Es zinu, ka arī jums šis jautājums ir ļoti tuvs sirdī, tieši tāpēc tas šodien ir darba kārtībā. Tik tiešām mums būtu jāapņemas darīt kaut ko lietas labā. Ja komisija nedara, to, ko mēs eh, no viņiem vēlamies redzēt, nu tad um, jāpēstiež viņus rīkoties. Ir jābūt politiskai gribai. Es esmu pārliecināta, ka Eiropas komisijā tāda ir atrodama, bet eh, nu, mums ir nepieciešama skaidra ceļa kārta, kā tad mēs faktiski šo politisko gribu mm, pārvērtīsim darbos. Ir nepieciešama arī tīri administratīva apņemšanās pastāvošā dzimuma nevienlīdzība ir jārisina. Pārāk ilgi ir norisinājusies pārāk plaša diskriminācija, mēs esam daļai par to atbildīgi, un mums ir arī tas jārisina. Paldies, vārds nākamam runātājam. Paldies, es varbūt eh, Tokijas Fifi visas piezīmes eh, nenolasīšu. Pirmkārt jau gribu apsveikt viņus un savā vārdā tik tiešām visaptarošā pētījuma autorus. Un nu, nediskriminācija un vienlīdzība ir Eiropas Savienības pamatvērtību starpā. Mums jau tagad tiešniecības nolīgumos ir runa par cilvēktiesībām iekļaujot eh, sieviešu tiesības un eh, dzimumu vienlīdzību, tas būtu vēl solis tālāk. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība turpina paturēt acīs. Eh, sakas, kādas ir liberalizācijai un mm, tirgus attiecību veidošanai ar trešajām valstīm. Tirzniecības liberalizācijas sekas, protams, ir atkarīgas no sabiedriskās politikas abās pusēs Tātad, ja labumu gūst visi, nu tas liecina par labu sabiedrisko politiku. Mums ir jāturpina strādāt, lai mazinātu nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem. Un 2010. un 2015. gada dzimumu vienlīdzības stratēģija ir ļoti labs pamats turpmākām pārdomām. Tokija Saifi ir nonākusi arī pie pāris jautājumiem. Pirmkārt, jau ģenerāla tirzniecības ģenerāldirektorātam. Mēs tā saprotam, ka dzimumu mm, jautājumu prominence pieauga ģenerāldirektorātā, bet vai ir iecerēti kaut kādi turpmākie soļi, vai jau ir izstrādāti kaut kādi pasākumi, kas ļaus tirzniecības ģenerāldirektorātam vairāk iesaistīties dzimumu vienlīdzības jautājumos? Kā jūs varētu risināt tirzniecības ietekmi uz uh, dzimumu vienlīdzības jautājumiem. Nu, tas lūk jautājums komisijai, un tad no manas kolēģis jautājums arī pētījuma autoriem. Vai ir identificēti konkrēti instrumenti, lai uzlabotu ekspostu un ekstante tirniecības eh, liberalizācijas eh, ietekmi uz eh, dzimumu vienlīdzību? Paldies, do, pirms dodu vārdu Florences kundzei. Gribu atgādināt, ka tūki mūs pamet pusē. Lūk, Tad būs jārunā angliski. Forences kundzei vārds. Mikrofonu nav runātājai. Anch'io vorrei ringraziare moltissimo. Jā. Es arī gribēju tiešām pateikties Līnai par pētījumu un uh, paldies uh, visiem par uh, pienesumu tā izstrādē. Gribu paldies teikt arī mūsu referentiem. Un, nu, tas ir pirmais solis, lai veicinātu dzimumu jautājumu ietveršanu citos politikas atzaros. Mēs esam izveidojuši arī grupu, lai izvairītos no tā, ka tiek veidotas tādas politikas, kas ir absolūti aklas dzimumu eh, vienlīdzības jautājumos un gribam aicināt arī tirzniecības ģenerāla direktorātu pievērst lielāku uzmanību dzimumu jautājumu ietekmējusi eh, tirzniecības politika Eiropas Savienībā. Es gribētu teikt, ka dzimumu jautājumiem būtu jābūt eh, svarīgiem ne tikai cīsniecības ģenerāla direktorātā, būtu jādomā arī par eh, dzimumu vienlīdzības ietekmi uz cilvēktiesībām. Ļoti bieži mēs neietveram to cilvēktiesību aspektā, arī ja runa ir par ilgspējīgu attīstību. Es gribētu minēt kādu pētījumu, ko vajadzētu veikt par uh, dzimumai vienlīdzības aspektu ietekmi uz tētipu un tisa eksāmena novērtējumā. Nu, ir skaidrs, ka ir nepieciešama politiskā grība, lai attiecīgi rīkotos. Ir uh, skaidrs, ka mēs gribam, lai tā tiktu darīts, bet ir nepieciešami regulatīvi instrumenti, lai to varētu darīt. Piemēram, 213. Uh, pancā, tas ir līgumā par Eiropas Savienības darbība un citi. Tur ir runa par uh, sieviešu un vīriešu vienlīdzību kā vienu no tiesībām Eiropas Savienībā. Ir arī 2010. 15. gada dzimumu vienlīdzības stratēģija. Ir arī parlamenta rezolūcija 9. jūnijā šogad pieņemta. Lūk, es domāju, ka mums ir pienākums mudināt tu, uz to, ka ir jāatzīst dzimumu vienlīdzības nozīme. Mēs nevaram pieņemt to, ka šie jautājumi netiek iekļauti ietekmes novērtējumā, un arī šo pētījumu rezultātu būtu jāiekļauj ietekmes novērtējumā. Vēl tikai viena lieta, ko gribu piebilst par uh, ilgspējīgas attīstības mērķiem kas arī zināmā mērā ir saistīti ar dzimumu vienlīdzību. Un mums tas šajā komitejā ir jāatzīst. Es domāju, ka ir bijuši tiešām interesantas viedokļu apmaiņas par dzimumu jautājumiem šodien komitejā, un es domāju, ka šī komiteja un FEM komiteja varētu sadarboties, koordinēt